narodňák IPP.

Tur ir jābūt gan tur, gan tur. Pasties tajās otrajās ausīs. Nu, otrajās, otrajās ausīs. Jā, otrajās ausīs arī. Gan šeit, gan šeit. Redzi? Mm -hmm.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 Please take your seats, please. Ieņemiet vietas, lūdzu, sāksim darbu. Please take your seats, please. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. like e, at everyone university. <laughs> yeah. your... Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mēs e, sāksim mūsu konferenci vardarbību pret sievietēm. Mēs varam to apturēt. Tulkojums ir pieejams pilnīgi visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, tāpēc lūdzu pārbaudiet kanālus. Latviešu kanāls ir 14. Latviešu valoda ir 14. kanālā. Er eh, Man ir ļoti liels gods un galvenokārt milzīgs prieks šodien sveikt visus jūs, un es vēlētos sveikt arī Buzeka kungu, Eiropas parlamenta prieksēdētāju, kurš vadīs konferences atklāšanu. Prieksēdētāja kungs, dod vārdu jums, sveicināts šeit. Eh. Paldies! Es e, tiešām esmu iemācījies jūsu valodu vismaz drusciņu, jo es sapratu jūs bez tulkojuma. Jūs runājat zviedriski un es jūs sapratu. Godātā priekšsēdētājas kundze, godātā komisārs kundze, godātā ministrs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti un cienījamie viesi, cienījamie pārstāvi no visu Eiropas dalību valstu parlamentiem. Dāmas un kungi, Šodien mēs faktiski svinām Startautisko sieviešu dienu. Un eh, mēs izvēlējāmies vislabāko atbilstīgo tēmu šās dienas svinībām, proti tēma ir vardarbība pret sievietēm. Tā ir vistraģiskākā un vistumšākā pasaules vēstures daļa, un arī šodienas Eiropas daļa. Uh, Mums ir jārīkojas un nedz tikai jārunā. Es ierados no Eiropas Savienības valstu un Vidusjūras valstu tikšanās reizes, un šīs konferences ietvaros uh, Hamā mēs runājām par ārkārtīgi daudziem svarīgiem punktiem, to svarīgo lomu, kādu sievietes spēlē valstu dzīvē, par to, cik svarīgi ir respektēt sieviešu politisko, sociālo dzīvi un tā joprojām un līdzīgi. Patiesībā mēs e, nerunājām tikai un vienīgi par vidusjūras valstu sievietēm, par Eiropas sievietēm, mums ir jārunā par visām sievietēm. Es vēlētos pateikties visiem, kur ir organizējuši šo konferenci, visiem Eiropas parlamenta aktīvistiem, galvenokārt sieviešu tiesību komitejai, un es vēlētos pateikties visiem, kuri piedalās no dalību valstīm. Par to, cik svarīgi ir sociālās eh, veselības un arī patērētāju aizsardzības aprūpe valstīs. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, Visi mūsu projekti iestātos pret vardarbību pret sievietēm. Arī apvienotajās nācijās ir izveidotas aktivitātes un pieejami projekti sieviešu tiesību aizsardzībai. Un eh, šeit mēs sveiksim arī apvienoto nāciju organizācijas attīstības fonda sievietēm izpildirektori. Kā jau priekšsēdētāji teica, ir pieejams tulkojums no visām valodām, un es pāriešu uz savu dzimto valodu. Mēs visi zinām šos skaitļus. Katra ceturtā sieviete vismaz vienu reizi ir kļuvusi par vardarbības upuri, katra desmitā ir kļuvusi par seksuālās vardarbības upuri. 15% sieviešu sastopas ar vardarbību katru dienu. Sieviešu sišana Vārdarbība pret sievietēm ir ļoti nopietns noziegums gan pret šīm sievietēm, kas cieš, gan arī īstenībā pret visu sabiedrību. Eiropas parlamentā ir uh, sieviešu tiesība aizsardzības komisija. Un komisijas mērķis ir panākt to, lai konstatētu problēmas, jo galu galā sievietes ir vairāk nekā puse Eiropas Savienības iedzīvotā. Tādēļ šī komiteja ir izstrādāju rezolūciju par to, ka ir nepieciešams cīnīties pret sieviešu, pret vardarbību pret sievietēm. Mēs zinām, ka vardarbība pret sievietēm nav nekas jauns, bet jauns šajā aspektā ir tas, ka mēs par to atklāti runājam. Mēs, mēs cenšamies uh, stāvēt pāri bailēm. Uh, pāri mūsu bezspēcībai. Mēs saprotam, ka mūsu rīcība var palīdzēt tam, lai sievietes, kas ir kļuvušas par upuriem, lai šīs sievietes runā, lai šīs sievietes nebaidītos, lai šīs sievietes rīkotos. Mums ir nepieciešams ļoti skaidri un izšķiroši rīkoties. Protams, mums tagad ir arī grūtības, jo daudzos gadījumos, ka tās personas, kas rīkojas vardarbīgi pret sievietēm, īstenībā ir šo sieviešu tuvākie cilvēki, ģimene. Liels paldies uh, komisāram Baro, jo arī viņš ir uh, darbojies uh, komite, komisijā, lai panāktu to, lai arī komisija šobrīd uh, izskata jautājumus attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Zinu arī, ka Spānijas prezidentūra ir izvirzījusi sieviešu tiesību aizsardzību kā vienu no saviem pamatmērķiem. Decembrī man bija izdevība apmeklēt Spāniju un arī par šo jautājumu tika daudz runāts. Eiropas parlaments noteikti sekos tam, ko ir apsolījusies darīt gan uh, Eiropas komisija, gan arī padome, un tiešām liels paldies gan komisārei, gan arī uh, prezidentūras pārstāvēji par to, ka jūs esat klāt. Vēlos pievērst jūsu uzmanībam tādam it kā sīkam faktam, bet manuprāt tas ļoti svarīgi. Piemēram, Eiropols, Eiropas policija nepēta tādu jautājumu kā vardarbība pret sieviete. Un man šķiet, ka tas ir absolūti nepareizi, jo tad, kad es meklēju pirms pāris dienām informāciju par vardarbību pret sievietēm, es konstatēju, ka Eiropols ar šādu jautājumu nenodarbojas. Manuprāt, mēs šeit runājam par problēmu, kas ir absolūti nežēlīga. Bet atceramies vēl vienu lietu, ka arī darbā, tad, kad sievietēm ir jāpelna iztika, arī tur pret sievietēm nav vienlīdzīga attieksme kā pret vīriešiem. Manuprāt, ir tikai pareizi, ja sieviete, kur ir dzemdējusi pat vairākus bērnus, ka viņa var turpināt mierīgi attīstīties arī profesionāli lai šī sieviete varētu kāpt pa karjeras kāpnēm, sanāk tā, ka sievietē vajag izvēlēties vai nu ģimene, vai nu karjerā. Manuprāt, ir nepieciešams pielāgot, piemēram, nodokļu sistēmu, lai būtu tā, jo vairāk bērnu ir ģimene, jo mazāk nodokļu jāmaksā. Jo ir jāatcerās, ka visgrūtākā problēma, kas mums ir jārisina, ir vardarbība pret sievietēm, kas lielākotiek notiek tieši ģimenē. Dažas sievietes, kas cieta no vardarbības, šobrīd mums ir, šobrīd ir klāt. Tāpēc mums šis brīdis ir ļoti īpašs, jo šo sievietu gadījumi īstenībā ir traģiski un ļoti labi ilustrē visu sieviešu upuru situāciju. Un šeit es vēlos teikt, ka jūtu jums līdzi. Es personiski piedalos kampaņā, par kuru mēs šodien runājam. Mēs varam izbeigt vardarbību pret sievietēm. Manuprāt, tās, vai mēs varam tikt galā ar vardarbību pret sievietēm, norāda uz to, vai mēs vispār tiekam galā ar grūtībām mūsu sabiedrībā. Un uh, sabiedrība, kurā nerisina šo problēmu, ir ļoti nepareiza sabiedrība. Paldies! Paldies! Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka sieviešu vienlīdzības komitejas priekšsēdētājai. Man ir liels gods pateikties Buzeka kungam, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam, gan par viņu ļoti pamudinošajiem ievadvārdiem, gan arī par to darbu, ko viņš kā parlamenta priekšsēdētājs ir uh, pierādījis savā interesētībā vienlīdzības jautājumu risināšanā. Tādējādi mēs esam pierādījuši, ka tiešām mēs visi kopā varam sasniegt rezultātu. Sirsnīgs paldies Buzeka kungam, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam. Vēl bez tam es ar ārkārtīgi lielu prieku vēlētos sveikt mūsu vidū Eiropas parlamenta, dalību valstu parlamenta deputātus, Eiropas parlamenta deputātus un, protams, visus uzaicinātos viesus, visi, kur šobrīd piedalās mūsu konferencē. Visi sirsnīgs veicināti šeit. Vēl bez tam es vēlētos pateikties un sveikt šeit arī citus uzaicinātos viesus, pie tam ne tikai no Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī ārpus Savienības robežām. Tie ir aktīvisti, kuri ir piedalījušies to afišu un plakātu sagatavošanā, kuras jūs redzat izlīmētus Eiropas parlamenta gaiteņos. Andrejā, Bredlī Vaita Dei, Natālija Vud un Saija Marija Mukeba kā arī Pols Gijoms. Liels paldies, ka jūs esat piedalījušies šo plakātu sagatavošanā. Jau pirms pāris gadiem mums ir izveidojusies tradīcija Eiropas parlamentā tāda, ka mēs eh, saistībā ar Starptautisko sieviešu dienu mēs mēģinam organizēt konferenci, semināru, kurā mēs nākam klajā ar dažādiem priekšlikumiem par to, kā labāk runāt par sieviešu pozīcijām politiskajā dzīvē. Priekšsēdētāji runā bez mikrofona. Det tema vi har Tā tēma, kuru mēs esam izvēlējušies šodien, ir vardarbība pret sievietēm. Tas ir ārkārtīgi plašs tematiskais kopums, bet kopīgais tam visam ir tas, ka vardarbība ir jāapkaro. Mēs esam izvēlējušies šo tematiku daļai arī tāpēc, ka kopā ar Spānijas prezidentūru par kuras darbību mēs esam ārkārtīgi priecīgi un augstu novērtējam to, ka Spānijas prezidentūra ir izvēlējusies aktīvi iesaistīties pret vardarbību. Tātad mēs kopā esam pierādījuši, ka tas ir iespējams un ir arī nepieciešams apturēt vardarbību pret sievieti. Tāpēc mēs par apakštematu izvēlējāmies viesrakstu Mēs varam to apturēt Mēs zinām, cik vardarbība pret sievietēm ir izplatīta, jā, bet mēs gribam pierādīt, ka ir iespējams to apturēt. Šodien mēs dzirdēsim uzaicinātos lektorus. Tie būs eh, dažādi augsta līmeņa darbinieki, kuri tieši tiešā veidā darbojās pret vardarbības apkarošanu. Tie ir gan Eiropas Savienībā strādājošie, gan uh, apvienotajās nācijās strādājošie. Un eh, man tiešām ir liels prieks, ka mums būs šie vieslektori. Un esmu pārliecināta, ka viņi nāks klajā ar priekšlikumiem par to, kā strādāt tālāk, kā rīkoties, lai tiešām apkarotu vardarbību pret sievietēm. Vēlētos arī atzīt eh, to, ka arī parlaments ar dažādām rezolūcijām ir pierādījis savu cīņu pret vardarbību. Viena no šādām rezolūcijām tika pieņemta šā gada 10. februārī. Vēl bez tam Redingas kundze, kas ir tiesiskuma, pamatiesība un pilsonības jautājumiem atbildīgā komisāra, viņa iepazīstinās ar to, ko komisija saistībā ar Startautisko sieviešu dienu ir izdarījusi. Tādējādi mēs mēģinam pierādīt, ka Eiropas iedzīvotāju vidū tieši vardarbība pret sievietēm ir tā joma, kura ir viena no prioritējamām cilvēktiesību izpildē. Jo iedzīvotājiem ir jāzina, kādas ir viņu tiesības, un iedzīvotājiem ir jāzina arī tas, kādi ir mūsu pienākumi, kas mums ir jāizdara. Tāpēc ir ārkārtīgi veiksmīgi redzēt, ka šī iniciatīva ir izdevusies, uh, Mēs esam strādājuši ar šiem jautājumiem jau vairākus gadus, un ir ārkārtīgi patīkami redzēt jūs tik plašā skaitā šodien šeit. Un tagad dodamies tālāk programmas izpildē, un man ir ārkārtīgi liels prieks šeit sveikt Spānijas līdztiesības ministri Tātad Spānija šobrīd ir Eiropas prezidējošā valsts, un Spānija ir izvirzījusi par savu prioritāti cīņu pret vardarbību. Tātad sveic šeit Spānijas līdztiesības ministri Bibianas Aido Almagro kundzi. Lūdzu, godātā Bibianas kundze, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, uh, Eiropas parlamenta prezidenta, komisijas viceprezidents kundze, uh, kolēģi šeit pie prezidija galda, dāmas un kungi. Es vispirms vēlētos uh, pateikties Eiropas parlamentam par šo iespēju uzstāties uh, pasākumā, kas veltīts starptautiskajai sieviešu dienai. Ja mēs eh, gribam detalizētāk pievērsties eh, atbildības jautājumiem, tad eh, ir vienmēr prieks būt Eiropas parlamentā institūcijā, kas pārstāv miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu. Uh, 2010. gads būs uh, nozīmīgs gads uh, Eiropas uh, veidošanas procesā sieviešu tiesību aspektā. Tiek paplašinātas Eiropas parlamenta pilnvaras. Eiropas parlaments dod ieguldījumu un dos ieguldījumu Eiropas ekonomiskā un sociālā attīstībā krīzes eh, pārvarēšanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. 2010. gads ir svarīgs eh, gads arī no sieviešu tiesību viedokļa. Eiropas Savienībai eh, virzoties uz priekšu, visi šie aspekti ir jāiekļauj savā politikā. Uh, Eiro apvienoto nāciju organizācija uh, ir izveidojis jaunu platformu pēc uh, Pekīnas vienošanās uh, gada dienas, uh, ir uh, tiek izvirzīta līdzsvarota pieeja dzimumu līdztiesībai politikā, uzņēmē darbībā un citās uh, jomās. Tagad mums ir jāizvērtē situācija, jāīsteno paškritika un jāizvirza tālākie mērķi. Uh, Mēs nevaram ignorēt to, ka daudzas sievietes saskars ar vardarbību. Un ir uh, tādēļ ļoti pamatoti, ka šis gads tika veltīts cīņai pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm uh, lai izskaustu visas vardarbības formas pret sievietēm. Ir vardarbība ģimene, ar ko sievietes saskars, tāpat ir sieviešu un meiteņu tirzniecība seksuālos nolūkos, tāpat uh, paverdzināšana. Par visām šīm problēmām runā arī ANO ietvaros. Ir kultūras tradīcijas, kas ir vērstas pret sieviešu tiesībām, kā piemēram uh, dzimumu orgānu, sieviešu dzimumu orgānu apkropļošana vai uh, piespiedu laulības, uh, piespiedu prostitūcija, nelīdz tiesības starp vīriešiem un sievietēm. Visus uh, šīs parādības mēs gribam izskaust Eiropas Savienībā. Arī ārpus mūsu robežām mums ir jārūpējas par to, lai nekādas vardarbības formas netiktu uh, nepastāvētu civilizētā un demokrātiskā sabiedrībā. Šis uh, Uh, vardarbības kā ar pusi iedzīvotāju. Tās ir sievietes. Uh, Eiropas Savienība ir sasniegusi noteiktus mērķus, bet ļoti daudz, kas vēl ir darāms uh, cīnoties pret šo vardarbības formu. Vēl daudzi mērķi nav sasniegti. Un uh, ir izstrādāts arī nacionālā stratēģijas dzimumu līdztiesības jomā. Uh, Daudz, kas ir sasniegts pārsvarot šīs problēmas. Viens no izvirdītajiem mērķiem bija izveidot profilakses mehānismus. Un 2010. gadā mēs uh, arī esam uh, sasnieguši ievērumu progresu. Uh, ministri 2009. gadā nodarbinātības jomas ministri pieņēma uh, lēmumus un uh, izveidoja uh, ietvaru cīņai pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Tāpat šie jautājumi ir jāņem vērā arī mūsu turpmākajā darbā, jo tie ietekmē mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Mums ir jāiestājas par mūsu vērtību un principu ievērošanu. Uh, šeit uh, ir uh, pārstāvēta sievietes augstākā līmenī viņa cīņā pret vardarbību. Ja visa sabiedrība kopīgiem spēkiem, ar kopīgiem, kopīgām stratēģijām cīnīsies pret vārdarbību, kas vērst pret sievietēm, tad mums izdosies to likvidēt. Tāpat uh, ir arī jādomā par to, kā mazināt šādas uh, vardarbības sekas un to negatīvo ietekmi. Ir jāapvieno dažādas iniciatīvas, kas tiek īstenots dalību valstu līmenī. Uh, ir jāparāda kopīga politiskā griba izskaust šādu vardarbību visā Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Tāpat svarīgs posms ir noteikt kritērijus vardarbības izvērtēšanai, izveidot datu bāzi. Tas jau ir tiek darīts saskaņā ar Pekīnas rīcības plānu, kas tiek ieviests Eiropā. Tas mums uh, ļaus arī izvērtēt uh, jebkādas īstenotās politikas uh, ietekmi. Uh, ir jāīsteno arī Eiropas kopīgā pieeja cīņā pret uh, vardarbību, kas vērsts pret sievietēm. Mēs uh, varam kaut ko uzzināt tikai izvērtējot pastē, pastāvošo situāciju. Ir jāveic pētījumi, ir pastāvīgi jārīkojas šai pieejai, ir jābūt pastāvīgai un konsekventai. Mums ir jāizvērtē situācija un jādomā par to, kā apkarot vardarbību. Šis uzdevums būs īpaši svarīgs uh, iedzīvotāju. Ja gados jaunākajām grupām. Lai efektīvi apkarotu vardarbību pret sievietēm, mums ir jāvēršas pie uh, jauniešiem un uh, jāaplūko šie jautājumi no sabiedrības kopējā skatu punkta. Šis gads ir veltīts uh, vardarbības apkarošanai pret sievietēm, un tas ir arī svarīgs solis uz priekšu. Ir jāsniedz atbalsts upuriem, un tādējādi var mazināt vardarbības negatīvo ietekmu uz sievietēm. Un tomēr uh, tas, kas ir sasniegts strādājot pie kopīgas Eiropas stratēģijas dzimumu līdztiesības jomā vēl uh, prasa veikt daudzus pasākumus. Šis uh, jautājums ir izlēmjams koplēmumu procedūrā. Mums ir nepieciešams instruments, kas palīdz aizsargāt un atbalstīt vardarbības upurus. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka uh, pilsoņu likumīgās tiesības Eiropā tiek apdraudētas. Ja cilvēki baidās, tad viņi kļūst par vergiem, un mēs nevēlamies, lai kaut viena sieviete kļūtu par verdzeni. Mums ir jāapkaro cilvēku tirzniecības uh, organizācijas Eiropā. Mēs zinām, ka notiek sieviešu so, uh, seksuālā izmantošana. Eh, Spānijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir apņēmusies šī ceturkšņa laikā nāk klajā ar priekšlikumiem, kā apkarot uh, sieviešu tiesību ierobežojums un uh, ļaunprātīgu izturēšanos pret sievietēm ir jāizveido kopējs Eiropas Savienības pamats kopīgai rīcībai, apkarojot vardarbību pret sievietēm. Šī vardarbība ir pārāk daudzu Eiropas iedzīvotāju ikdienas daļa. Tā ir um, klusējot pieņemta kā normāla, bet mēs nedrīkstam ar to samierināties. Mēs esam uh, spēruši lielu soli uz priekšu virzoties uz līdztiesību, un mēs kopīgiem spēkiem esam apņēmušies cīnīties pret vārdarbību. Bet tas nav pas, pašmērķis, tas patiesībā ir izējas punkts cīņā pret vardarbības kultūru, kura diemžēl vēl pastāv. Eiropas parlaments ir uzņēmies savu darbu un mēs varam apturēt šo vardarbību. Mums ir nepieciešams daudz laika, daudz pūļu pielikt, ir nepieciešams panākt pārmaiņas sabiedrībā. Un uh, Eiropas Savienības dalību valstīm, uh, komisijai, uh, ir uh, jāstrādā pie šiem jautājumiem. Eiropas Savienībai ir jāspēr lieli soļi uz priekšu. Uh, vardarbības priekšā mums jābūt vienotām, mums jāatbalsta upuri un jāmēģina izlīdzināt šī negatīvā ietekme. Paldies! Vam tak, ministrs. Sirsnīgs paldies eh, ministras kundzei Aido Almagro kundzei. Ir eh, ārkārtīgi pateikami dzirdēt, ka parlaments sadarbībā ar Spānijas prezidentūru kopā ar komisiju ir iestājies uz šī ceļa. Sirsnīgs paldies Almagro kundzei. Un tagad es vēlētos ar ļoti lielu prieku sveikt Eiropas komisijas priekšsēdētāju vietnieci Redingas kundzi. Komisāra atbild par tiesiskuma, pamatiesību un pilsonības jautājumiem Eiropas Savienībā. Sirsnīgi sveicināta Redingas kundze. Un tagad dod vārdu jums. Prezidents, Minister. Cienījamie priekšsēdētāji, ministrs kundze, cienījamie deputāti un arī cienījamie kungi. Daži kungi ir ieradušies, un manuprāt, ir pareizi teikt, kā mēs viņus sirsnīgi sveicam šeit, jo mums, sievietēm, vīrieši ir ļoti vajadzīgi, lai atrisinātu problēmu. Esmu ļoti gandarīta par iespēju būt klāt, jo šodien mēs varam kopā svinēt 8. mārtu, kas ir Startautiskā sieviešu diena, Un lai gan es zinu, ka daudzās valstīs 8. martām vairs netiek piešķirta tik liela nozīme, bet tas pat nav tik svarīgi. Īstenībā katra diena ir sieviešu diena. Un jau simts gadu tā tas ir. Kad mēs pirmo reizi svinējam pirmo, pirmo starptautisko sieviešu dienu, un pa šo laiku ļoti daudz kas sasniegts, te pašā laikā vēl ir tāls ceļš ejams. Ir tīpaši runājot par tādu jautājumu kā vardarbība pret sievietēm jo šeit mēs varam skaidri redzēt, kādi izaicinājumi vēl ir priekšā. Esmu ļoti pateicīga par atbalstu, kas nāk no visām partijām šajā parlamentā attiecībā uz atbalstu dzimumu līdztiesības jautājumiem, un paldies arī Spānijas prezidentūrai, jo Spānijas prezidentūra ir izvirzējusi uh, cīņu pret vārdarbību pret sievietēm kā vienu no savām prioritātēm. 5. martā dažas dienas pirms 8. mārta prezidents Barozo un es pati, tātad viens vīrietis un viena sieviete, mēs kopā prezentējam sieviešu hartu. Šī harta ir ārkārtīgi svarīga. Tā nav tikai politiskā deklarācija, 27 komisāru gara darbs. Tas īstenībā 27 komisāru apņemšanās īstenot dzimumu līdztiesību visās politikās, visās politikās, ar ko nodarbojas komisāre. Un šī ir pirmā reize, kad kaut kas tam līdzīgs ir noticis Eiropā. Ja komisija respektēs šo hartu, tad mēs varēsim kopā panākt to, lai dzimuma līdztiesība būtu pirmkārt pamanama un otrkārt integrēta visās politikās. Hartā ir runāts par diviem, par pieciem būtiskākajiem aspektiem nākamajiem gadiem. Un viens no rīcības virzieniem ir cieņa, integritāte un uh, ka nepieciešams darīt galu vardarbībai, kas ir vērsta pret konkrētu ģim, dzimumu. Mēs zinām, ka jebkāda veida vārdarbība pret sievieti uh, ir uzbrukums šīs sievietes pamatiesībām. Un tā kā Lisabonas līgumā ir iekļauta pamatiesību harta, nepieciešams, lai šī harta reāli darbotos. Mēs varam šo hartu izmantot kā kompasu un tad izvērtēt savu darbību saskaņā ar to, kas ir teikt šajā hartā. Un šeit mēs varam konstatēt, ka ne jau tikai šeit Briselē ir viedoklis, ka ir nepieciešams pārtraukt vardarbību pret sievietēm. Nē, īstenībā esam jautājuši visā Eiropā. To darbu veids Eirobarometrs, un īstenībā nebija nevienas valsts, kur sievietes neuzskatīt, ka vardarbība pret sievietēm ir pirmais jautājums, kas ir jāatrisinā. Līdz ar to parlaments izvēlēs ļoti pareizu tematu, ka ir nepieciešams izbeigt, pārtraukt, apturēt vardarbību pret sievietēm. Un parlamenta deputāts Svensons teicis ļoti pareizi. Viņa, tā, viņa ir teikusi ļoti pareizi, ka Viņa teica par vārdarbību, ko viņa ir cietusi personiski. Viņa teica, ka ir nepieciešams vispār iedomāties, kā tas ir. Vīrietis kontrolē visu, un tu visu laiku sevi nosodi par to, ka it kā būtu izdarījis kaut ko nepareizi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai sievietes pateiktu atklāti, kas notiek. Jo ļoti bieži vardarbība ģimenē joprojām tiek uzskatīta par tabū. Un ir nepieciešams no tā tiktu vaļā. Mēs vēlamies visām sievietēm pateikt, lūdzu, runājiet. Bet, protams, šī vardarbība notiek ģimenē, notiek mājās, bet reāli ietekmē sievietes visā dzīvē. Šobrīd ir dati, ka ceturtā vai līdz piektāja daļai sieviešu Eiropā saskaņā ar aprēķiniem uh, katra piektā vai ceturtā sieviete ir, ir cietusi no vardarbības. Mēs zinām visi, kā, piemēram, kara laikā sievietes uh, bieži uh, sievietes kļūst par upuriem, un esam ļoti gandarīti, ka mūsu bijusi komisāra Margota Valstrēma tagad ir kļuvusi par ANO īpaši pilnvaroto pārstāvi, lai cīnītos tieši pret šādu veidu vardarbību. Uh, Piemēram, tagad mums ir dati, ka daudzas, daudzas sievietes Eiropā ir cietušas no uh, ģenitālija izkropļošanas. Arī tagad 6 miljonus, 6 miljonu meiteņu katru dienu cieši no vārdarbības, un to mēs nedrīkstam akceptēt ne tikai Eiropā, bet visur pasaulē. Jo, protams, vārdarbība pret sievietēm nedrīkst būt pamatota ar to, ka ir tāda reliģija vai ir tādas tradīcijas. Mums ir jāpasaka, vardarbība pret sievieti ir pārkāpums, tas ir noziegums un viss. Tāpēc ir nepieciešams apvienoties tā, lai vardarbība pret sievietēm vairs nebūtu ikdienas realitāte. Mūsu apņemšanās ir iekļaut arī Stokholmas programmā, kur ir teikt, ka ir nepieciešams noziedzības upuriem uh, palīdzēt, un tas iekļauj arī tās sievietes, kas ir cietušas no vardarbības vai arī no ģenitāla izkropļošanas. Komisāra Cecilija Malstrāma pavisam drīz nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu, konkrētu plānu, kā Stokholmas programmu īstenot dzīvē, un tur būs iekļauti arī jautājumi, kas ir saistīti ar vardarbības upuru rehabilitāciju. Jau turpmākajās dienās būs jauns likumdošanas process, likumdošanas projekts attiecībā uz vajadzību apturēt uh, cilvēku tirzniecību. Mēs turpināsim attīstīt arī Dafne programmu. Dafne programma darbojas jau desmit gadus, un tā atbalsta dažādus pasākumus, lai cīnītos pret vardarbību, pret bērniem un jauniešiem. Un šī programma palīdz arī upuriem. Līdz šim Dafne programma ir finansējusi vairāk nekā 500 projektu. Šeit jūs varat redzēt, ka Eiropas Savienība jau ir darbojusies ļoti veiksmīgi un plaši. Dafne programmas ietvaros esam uzsākuši arī pētījumu par tradīcijām un rituāliem, kas ir vērsti pret uh, sievietēm, piemēram, tāds jautājums kā ģenitālija kropļošana vai arī piespiedu laulības. Visas šīs tradīcijas īstenībā pakļaus sievietes vārdarbībai. Tāpēc mēs vēlamies izdarīt visu, lai šādas tradīcijas, kā piemēram ģenitālija kropļošana, tiktu izbeigtas. Mēs vēlamies šo normu iekļaut gan politikā, gan konkrētos likumos, gan arī ikdienas praksē. Un šeit vēlamies arī, lai nevalstiskās organizācijas un valsts palīdzētu tās, tām sievietēm, kas ir cietuši no vardarbības. Mēs vēlamies arī izbeigt vardarbību pret sievietēm citās jomās, ne tikai ģenitālajā kropļošanā. Manuprāt, ir nepieciešams izmantot krimināltīstību normas visos gadījumos, kad tas ir vajadzīgs. Komisijā, piemēram, tika runāts par to, ka ir nepieciešams harmonizēt normatīvos aktus visā Eiropas Savienībā, gan attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību pret bērniem. Un, kad mēs runājam par bērniem, tad, protams, ne jau tikai par meitenēm, bieži vien arī puikas cieši no vārdarbības. Un mēs ceram, ka pavisam drīz varēsim nākt klājā ar likumdošanas iniciatīvu. Priekšsēdētājs kundze, parlamentā novembrī pagājušajā gadā jūs pieprasījāt, lai Eiropas Savienība nāktu klajā ar daudz labāku politiku, lai cīnītos pret vardarbību, pret visu veidu vardarbību. Un šeit padome lūdza, lai komisija izstrādā Eiropas mēroga stratēģiju pret vardarbību. Un šeit es vēlos atbildēt uz jūsu lūgumu. Septembrī komisija nāks klajā ar vispārīgi tālējošo stratēģiju attiecībā uz līdz tiesības starp sievietēm un, sievieš, un vīriešiem līdz 2015. gadam. Un šajā stratēģijā būs ļoti konkrēti pasākumi, kas ir saistīti ar principiem, kas ir iekļauts sieviešu hartā. Tiks izveidots konkrēts ietvars komisijas rīcībai. Cīņa pret vardarbību pret sievieti kļūs par konkrētu prioritāti šajā stratēģijā šis parlaments priekšsēdētājs kundze arī lūdza komisiju organizēt augstā līmeņa konferenci, lai varētu izstrādāt konsekventu politiku un lai šajā politikā tiku iekļauti visi vardarbības veidi pret sievietēm. Šī konference notiks 25. novembrī un šī konference būs arī saistīta ar starptautisko dienu cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Un šeit komisija varēs prezentēt savu rīcības programmu, lai cīnītos ar vardarbību pret sievietēm. Un mēs uzaicināsim nacionālos parlamentus, valdības pārstāvis un, protams, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Komisija šobrīd seko Eiropas padomes sa, uh, risinājumiem, jo pavisam drīz ir paredzēta konvencija Eiropas padome. Un uh, arī šeit šos principus mēs varēsim izmantot mūsu darbā. Priekšsēdētāji, jūs varat redzēt, ka mūsu attieksme ir ļoti nopietna, jo vārdarbība pret sievietēm ir noziegums. Pateiksim to skaļi un skaidri. Teiksim pasaulē, ka tas ir noziegums un pret noziegumu vajag cīnīties. Un ja mēs visi kopā strādāsim tieši tā, kā ir teikts jūsu sauklī, mēs varēsim to izbeigt. Bet esmu pārliecināta priekšsēdētāji, ja mēs tiešām vēlamies to paveikt, tad mēs varam ne tikai izbeigt vārdarbību pret sievietēm, mēs to noteikti paveiksim. Paldies! Sirsnīgs paldies Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniecei Redingas kundzei par uh, ārkārtīgi veiksmīgajiem uzsvariem jūs ievadrunā un arī par to, ka sadarbības starp Eiropas parlamentu un komisiju ir bijusi tik veiksmīga. Redings kundze pieminēja, ka mums ir jāizmanto tās pieredzes, kuras ir uzkrātas gan nevalstiskajās organizācijās, gan dažādās sieviešu tiesību aktīvistu organizācijās, uh, Mums ir nepieciešams visas zināšanas, visa parauga prakse, lai mēs kaut ko panāktu sieviešu jomā. Vēlētos sirsnīgi pateikties arī Almagro kundzei, līstiesības ministrei Spānijā, paldies Redings kundzei un, protams, paldies Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Buzek kungam par ārkārtīgi entuziastiskajiem ievadvārdiem. Un tagad mēs pārējām pie debašu daļas. Vēlētos atgādināt, ka ikvienam debatēs piedalījušamies priekšā ir formulārs, kuru jūs varat aizpildīt, ja vēlaties piedalīties debatēs. Mums ir stipri ierobežots runāšanas laiks, katram maks divas minūtes, un ja mēs vēlamies solidāri sadarboties, tad katram ir arī jāievēro šīs divas minūtes. Tad mums būs iespēja uzklausīt pēc iespējas vairāk debatēs runāt gribētāju. Tātad, godātie viesi, aizpildiet formulāru, ja jūs vēlaties piedalīties debatēs. Un vispirms runātāju sarakstā ir Metrēs kundze no Rumānijas senāta. Lūdzu, vārds jums! Fru Mitrēja. Mitrējas kundze. Gaidot Mitrējas kundzes uzstāšanos, vēlētos tagad vārdu dot Madeiras kundzei. Tātad eh, vispirms es dodu vārdu baronesē Vetmai no apvienotās karalistas lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Un pēc tam Matijas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikai vēlētos uzsvērt eh, divus, trīs momentus. Pirmais ir tas, ka apvienotajā karalistē, karalistē apmēram 25% sieviešu cieši no vardarbības ģimenē, un tomēr vēlētos pieskarties kultūrālajām atšķirībām, kādas pastāv Lielbritānijā. Mums ir ārkārtīgi daudz šķaitnaina sabiedrība. Es nāku no kultūras, kurās vardarbība ģimenē vēl joprojām tiek uzskatīta par sava veida normu. Un ir pat gadījumi, kad politiķi un pilsoniskā sabiedrība baidās runāt par šiem tēmām. Baidās runāt par tām kultūrālajām atšķirībām, ar kurām sastopas daudz jaunieši Eiropā. Ja mēs vēlamies trenēt radikālismu, ja mēs vēlamies izskaust radikālismu, tad mums ir jāmēģina tikt klāt pilnīgi visām sievietēm, īpaši tajās riska grupās, kurās sievietes tiešām cieš. Ja mums nebūs pietiekami daudz drosmes, tad joprojām būs tā saucamie slēptie upuri, pelēkā zona. Un vardarbība pret viņām turpināsies, tā pāries tālāk uz viņu bērniem. Protams, mums tad ir jāskatās uz tām valstīm, kuras ir šo sieviešu izcelsmes valsts, un iespējams, ka sadarbībā ar šo parlamentu mums izdosies vairāk iekļaut šīs valstis. Es esmu daudz strādājusi ar sievietēm, kuras cietušas no vardarbības apvienotajā karalistē, un varu vienīgi apgalvot, ka problēma tikai pieaug, nevis samazinās. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad es dodu vārdu Matēras kundzei, kas ir līdztiesības eh, komitejas priekšsēdētāja vietniece Lūdzu. Allora, kolēģi, son... Paldies, prieksēdētājas kundze. Man ir eh, liels prieks par to, ka es esmu aktīvi sekojusi līdz tam darbam, kas ir novedis pie šīs dienas konferences. Mums, parlamentāriešiem, ir ārkārtīgi svarīgi visās 27 dalību valstīs runāt par šiem jautājumiem. Šī diena ir īpaša. Ne tikai visiem kolēģiem, ne tikai dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, bet arī tāpēc, ka mēs vēlreiz uzsver liekam uz sievietēm un starmešus pavēršam pret vardarbību ģimenēs. Katrā ziņā Eiropā vēl joprojām ir ļoti daudz sieviešu, kas tiek pakļautas vardarbībai, fiziskai kā psiholoģiskai. Mūsdienu Eiropā tiek apgalvots, ka viena ceturdaļa sieviešu cieš no psiholoģiskās vardarbības, kamēram ik desmitā sieviete cieš no seksuālas vardarbības. Pārkāpumu noziegumu skaits visu laiku pieaug, un tas skar arī daudzus bērnus. Arvien biežāk Eiropā ir tā saucamā meiteņu dzimumorgānu apgraizīšana. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Mums ir jārunā par to, kā šeit parlamentā iestāties pret vardarbību pret sievietēm. Katrā ziņā vardarbības procents ir ļoti augsts. Mums ir jāiestājās par sieviešu cilvēciskajām vērtībām, par Eiropas vērtībām, un tomēr ceļš būs tāls un grūts. Tā saucamā iniciatīva Eiropai mēģina izskaust jau kāda veida diskrimināciju. Eiropā parādās arvien jaunas iniciatīvas. Arī šīs dienas konference ir pierādījums šādām iniciatīvām. Par sieviešu tiesībām iestājas ne tikai Eiropas Savienība, bet arī apvienotās nācijas, dažādas starptautiskās organizācijas. Mēs, protams, mēģinam izskraust dif diskrimināciju, bet mums ir jārunā arī par vardarbību pret bērniem. Ir ļoti daudz bērnu, kur tiek pakļauti necilvēcīgiem, pazemojošiem apstākļiem. Gan bērni, gan sievietes iet bojā vardarbības rezultātā, līdz ar to cīņa pret vardarbību, kas bija gan mūsu februārī pieņemtās rezolūcijas tēma, gan pagājušā gadā pieņemto rezolūciju tēmas, gan arī šīs dienas konferences tēma, pierāda tikai to, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un tomēr Rezolūcija ir tikai integrēta mūsu darba sastāvdaļa. Dažādas politiskās grupas Eiropas parlamentā ir viensprātas, ka situācija ir nepieļaujama. Uh, Mēs visi iestājāmies par to, ka vardarbība pret sievieti ir jāapkaro. Visbeidzot, prieksēdētājs kundze, vēlreiz ir jāatgādina, ka šī diena nav tikai simbolisks žests ideoloģiskā cīņā. Mēs nākam klajā ar konkrētām iniciatīvām, kuras ir domātas kopienas politikas uzlabošanā cīņā pret vardarbību. Un mēs iestājāmies par sieviešu tiesībām vēlreiz ar lielo burtu par. Mēs, protams, esam uz pareizā ceļa, bet mēs vēl esam tālu līdz ceļa gala punktam. Taču kopīgi ejot šo ceļu, esmu pārliecināta, ka mums izdosies solidāri panākt mūsu mērķus. Paldies! Paldies, Matērs kundzei! Nākamais runātājs sarakstā ir Fonsīdorfa kungs no Zviedrijas Rikstāga. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze, un eh, es eh, vēlētos pateikties par to, ka mums šodien ir iespēja runāt par tik svarīgiem jautājumiem. Kā jau daudzi pieminēja, ir ļoti svarīgi darboties profilaktiski, lai nodrošinātu vardarbības par sievietēm apkarošanu. Zviedrijas prezidentūra ir sagatavojusi trīs gadu rīcības plānu eh, kā cīnīties pret vardarbību, un tie, kur ir ieinteresēti, var griezties pie manis, es jums tos iedošu angļu valodā. Uh, Protams, ka tiesiskas valsts loma cīņā pret vardarbību ir būtiska. Mēs zinām, ka varas iestāžu nostāja pret vardarbību ir tāda, ka vardarbība ir krimināla noziegums. Jā, un tomēr mums ir nepieciešamas reformas, mums ir nepieciešams vairāk policijas darbinieku, mums ir nepieciešama arī daudz stingrāka soda krimināla likumā. Kāda ir mūsu tiesību sargājošo sistēmu efektivitāte, kā darbojās prokurori šajā jomā, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Zviedrijas politi policijai ir bijusi vesela virkne informācijas kampaņu, kas ir domāts vīriešiem. Doma ir palielināt izpratni par vardarbību pret sievietēm, saredzēt vardarbību un uzdrošināties par to ziņot tiesību sargājušiem iestādēm. Uh, Es eh, vēlētos arī brīdināt pret to, ka nedrīkst samazināt soda mērus vardarbīgiem noziegumiem. Šobrīd arī Zviedrijā ir redzams, ka eh, vardarbīgu noziegumu soda nepārtraukti samazinās, un šobrīd kreiso partijas Zviedrijā šādu, eh, šādu kampaņu tieši ved. Tātad es uzskatu, ka tiesību sargājošajām, tiesību sargājošajiem orgāniem ir nopietna loma spēlējām. Priekšsēdētāji paldies von Sjudorf kungam. Nākamais runātājs ir Boskotas kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik ben erg blij met... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu arī komisāri un ministras kundzu. Es tiešām vēlos teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi harmonizēt, piemēram, krimināltiesības, kā jūs teicāt. Manuprāt, ir nepieciešams rīkoties no Eiropas Savienības uh, līmeņa, piemēram, ja mēs runājam par dzīvumu orgānu kropļošanu. Es esmu runājusi ar Somālijas sieviešu organizācijām, un tur, piemēram, ir nepieciešams cīnīties pret dzimumu orgānu kropļošanu. Un šeit, manuprāt, šajā jomā ir nepieciešams izvirzīt skaidrs politiskās prioritātes. Vispirms ir nepieciešams, problem, protams, šo problēmu uzskatīt par problēmu. Piemēram, tāds jautājums, kā sieviešu slepkavība tādēļ, ka ģimene uzskata, ka sieviete ir pārkāpusi ģimenes godu. Arī šādas slepkavības ir ļoti nopietnas lietas Nākamais jautājums, protams, ir palīdzība upuriem. Un tad ir nepieciešams nodrošināt aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, ja sieviete ir cietus no dzīmuma orgānu izkropļošanas, tad ir nepieciešams viņu uzskatīt par vardarbības upuri un nodrošināt atbilstošu aizsardzību. Ja sieviete ir noslapkavota tādēļ, ka viņa uh, viņa ir kaut kādā veidā it kā pārkāpusi ģimenes godu, tad, manuprāt, ir nepieciešams par šādiem jautājumiem ļoti nopietni cīnīties. Un tagad vārds Eritrēs kundzei no Rumānijas senāta lūdzu. Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței în familie în România. Sociālo dienestu attieksme pret vardarbības apkarošanu nav īpaši pārdomāta. Bieži vien tās ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas un nevalstiskās institūcijas, kuras palīdz sievietēm. Es uzskatu, ka arī valstī ir jāuzņemās sava loma, proti ir jāmēģina sociālajos dienestos strādāt ne tikai ar upuriem, bet arī ar vardarbības veicējiem. Visbiežākie vardarbības iemesli ģimenē ir alkohola pārmērīga lietošana kā arī vispārēja vardarbīga vide daudzos rajonos Rumānijā. Ja mēs vēlamies kontrolēt vardarbību, apkarot to gan mājā, gan darba vietā, tad ir jāizveido sociālo dienestu sistēma, kuru nolūks būtu šīs problēmas risināšana. Vardarbība ģimenē ir būtisks fenomens, un e, tiesvedības daudzums iesniegtās e, lietas izskatīšanai tiesā, to daudzums pieaug. Protams, ka ģimenei būtu jābūt harmoniskai videi, un visbiežāk ģimenes vardarbības upuri ir sievietes un bērni. Bieži vien sievietes vaino pašas sevi, viņām ir izkropļots realitātes priekšstats. Tikai tāpēc, ka viņas ilgoš, ilgstošu laiku ir tikušas pakra, pakļautas vardarbībai. Bieži vien sievietes, kuras vēlas kaut ko izmainīt savā situācijā, ir cietušas vardarbību gadiem ilgi. Un uh, bieži vien sievietes visu, ko pacieš, bērnu dēļ. Šāda atmosfēra nenāk par labu bērniem. Par visiem šiem jautājumiem bērni maksās nākotnē. Mēs, protams, varam mēģināt izprast partneru agresīvo dabu, taču tas nekādā gadījumā neatrisinās problēmu. Konstruktīva atbilde un risinājums būtu cīnīties, iestāties par uh, pašcieņas akceptēšana no apkārtējo puses. Diemžēl bieži vien Rumānijā vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par normu, līdz ar to atrisināt to ir tikpat kā neiespējami. Rumānijā šobrīd notiek vairākas informācijas kampaņas un ir izveidotas vairākas programmas, uh, kā cīnīties pret vardarbību ģimenē. Ir izveidots var arī vairāki atbalsta punkti upuriem. Katrā ziņā Rumānija ir ieinteresēta citu valstu pieredzē šajā aspektā. Šeit tika pieminēts, ka Eiropas parlamentā tikai 10% ir sieviešu, bet eh, Rumānijā 52% iedzīvotāju ir sievietes. Katrā ziņā mani sieviešu jautājumi ļoti interesē, jo es uzskatu, ka ir jāizmaina attieksme pilnīgi visos līmeņos pret vardarbības vērē, vē, izdarītājiem. Sievietēm ir jāapzinās savas tiesības, mums ir jāsniedz sievietēm instrumenti cīnīties par savām tiesībām un to ievērošanu. Uh, Šeit eh, varētu pieminēt izglītošanas momentu. Arī skolām ir jāiestājās pret vardarbību, un mums vajadzētu mēģināt apkarot vardarbību un nabadzību. Prieksēdētāja Garcija Ferreiras kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Gracias, senora presidenta. Por... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dzimumu līdztiesība un uh, cīņa pret vārdarbību, kas vērsta pret sievietēm, to nosaukšana par prioritātēm jau ir liels solis uz priekšu. Tās šīs parādības nonāk uzmanības centrā. Šī situācija tiek uzskatīta par normālu daudzās Eiropas valstīs, un uh, ir nepieciešams veikt lielus pasākums Eiropas uh, Savienības līmenī, lai pievērstu šīm problēmām uzmanību. To mēs šodien arī darām. Ir svarīgi atzīt, ka uh, sievietēm un vīriešiem ir jāuzņemas atbildība un jārīkojas jau tagad Es gribētu jūs uzteikt par jūsu iniciatīvu, par to, kas tika darīts ekonomikas ministru padomē pagājušajā nedēļā, nosakot šo tie, sieviešu tiesību jautājumus, līdztiesības jautājumus par prioritāti. Es uzskatu, ka šobrīd jau tūlīt Eiropas komisijai ir šis process jāiekustina. Uh, jāizveido dažādas politikas, paraugu prakses apmaiņu to skaitā. Mums ir jāvēršas pret satraucošo situāciju sabiedrībā un Eiropas parlamentām, ir jāstāv līdzās Eiropas komisija šai darbā. Ir ļoti svarīgi sākt rīkoties jau tagad, lai mūsu darbs būtu efektīvs ir jāsniedz atbalsts tūkstošiem sieviešu, kuras cieši no dzimumu nelīdztiesības. Tas ir svarīgs izējas punkts, bet mūsu priekšā ir ļoti daudz darāmā. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka Eiropas stratēģija um, nedrīkst palikt tikai kāds uh, žests, bet tā ir jākļūst par realitāti. Tādēļ ir nepieciešams arī Eiropas parlamenta atbalsts un Eiropas parlamenta deputāti pie tā strādās. Paldies! Paldies Garcijas Pereskundzei un nākamā runātāja nāk no Itālijas senāta. Tā ir Gemontānī kundze. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies. Vēlos pateikties par to, ka jūs organizējat šo ārkārtīgi svarīgu sanāksmi. Vēlos teikt, ka Itālijā pēdējos gados ir padarījis diezgan daudz. Esam, piemēram, aicinājuši sabiedrību rīkoties tā, lai pārtrauktu vardarbību pret sievietēm. Esam iesaistījuši abas parlamentu palātas, gan, gan uh, senātu, gan arī deputātu sanāksmi. Ir izveidota arī sieviešu tīsība aizsardzības komiteja. Pagājuši gadu viena no prioritātēm iekšlietu un tieslietu padomē bija cilvēku tirzniecības apkarošana. Un tagad ir uzsākta arī reklāmas kampaņa saistībā ar 8. mārtu. Un šeit ir iekļautas divas avīzes, Ekolola Itālijā un Lulitā. Abas šie avīzes abi laikraksti. Tie ir ļoti populāri Itālijā, un šie laikraksti ir uzsākuši nopietni kampaņu pret vardarbību pret sievietēm. Un šeit ir izmantojam nevis parastas reklāmas, kur ir teikts, ka ir vardarbība ir ļoti slikta, tā nē, mēs vienkārši izmantojam bildes, kur uh, ir attēlots reāls sievietes un kur, piemēram, sieviete, kas ir cietusi no vardarbības un tāds uzraksts, tavs līga vainas var tevi piekaut. Un šeit sievietēm tiek piešķirta iespēja kaut ko darīt lietas labā gan ģimenē, gan arī politikā, gan arī karjerā. Tāpēc ir, ir jāpasaka, kā rīcība pret uh, vārdarbību ir jāsaskaņo visos līmeņos. Paldies! Paldies, eh, Gemontānī kundzei! Nākamā runātāja sarakstā ir Lunačakas kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Um, very... Paldies! Vēlos vispirms pateikt, uh, vēlos uzrunāt uh, ministri no Spānijas. Pati nāku no Austrijas un pirms 30 gadiem sāku strādāt Tirolē grupā, kas nodarbojas ar sieviešu tiesību aizstāvību. aizstāvību. Šī bija manas valsts ļoti konservatīva daļa, un tieši tur es gribēju sākt cīņu par sieviešu tiesībām. Tāpēc esmu ļoti gandarīta, ka Spānijas prezidentūra uzskata, ka ir nepieciešams cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, un Spānijas prezidentūra to ir izvirzījusi par aktivitā, par vienu no savām prioritātēm. Jūs runājat par uh, trīs tāluņa līnijām 116 numurs, kas tiks izmantot kā atbalsta telefons, uz kuru varētu zvanīt sievietes, kas tieši no vardarbības ģimenē. Un tad vēl ir paredzēts telefons tām sievietēm, kas ir cietušas no uh, cilvēktirzniecības, un tad es labprāt uzzinātu, kāda ir citu pārstāvju uh, attieksme pret šāda veida iniciatīvām. Mēlos arī teikt, ka manā valstī un citās valstīs sievietes cieš un uh, dzīvo bailēs, un šeit es runāju tieši par lesbietēm. Lesbietiem, lesbietes bieži vien sastopas ar psiholoģisko vai fizisko vardarbību, piemēram, darbā. Uh, tagad ir Spānijas prezidentūras iniciatīva attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, uh, bet vai ir kāda iniciatīva vai nu no komisijas puses vai no padomas puses, lai cīnītos pret tām bailēm, kurās dzīvo lesbietes? Šobrīd mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā valda vīrieši. Manuprāt, ir nepieciešams arī valodā atspoguļot to, ka aptuveni 50% sabiedrības locekļu ir sievietes. Vai jums ir kādi priekšlikumi? Paldies! Paldies! Nākamā runātāja ir Ungārijas parlamenta pārstāve Vildo Kundze, lūdzu. Köszönöm a szót, elnök asszonyt. Paldies par iespēju izteikties, priekšsēdētājs kundze, un sveicu arī viskonferences uh, dalībniekus, un es pati strādāju Ungārijas parlamentā starp parlamentārajā ģimenes tiesību aizstāvības grupā. Manuprāt, tad, kad mēs runājam par vardarbību ģimenē, ir nepieciešams jautājumu aplūkot no diviem aspektiem. Vispirms ir jārunā par to, cik bieži uh, par to tiek runāts sabiedrībā, un otrais aspekts ir likumi. Manuprāt, likumdevējam ir diezgan plaša informācija par to, kas reāli notiek. Bet tā pašā laikā, manuprāt, cilvēki ikdienā neapzinās reālu situāciju. Manuprāt, ir pareizi, protams, runāt par uh, vardarbību pret sievietēm un darīt to kampaņu veidīgi, bet drīzāk būtu pareizi diskutēt par šo jautājumu ikdienā. Uh, Jo es zinu, ka daudzām sievietēm ir bail runāt pret, par vardarbību, no kuras viņas ir cietušas. Daudzos gadījumos sievietes tiešām baidās runāt par vārdarbību, un šeit ir skaidra saikne ar likumu. Manuprāt, ir jābūt likuma normām, kas aizsargā sievietes, kas ir cietušas no vardarbības. Arī Eiropas Savienībā ir nepieciešams nodrošināt tiesību normu harmonizāciju attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. Sievietēm ir nepieciešama milzīga drosme, lai pateiktu, es esmu cietusi no vardarbības. Tāpēc vēlos jūs mudināt kaut ko darīt lietas labā, nu, piemēram, apkopot informāciju par to, kā, kāda šobrīd ir situācija dalību valstīs, par to, kādas ir normatīvas, kādas ir likuma normas dažādās valstīs, kas risina šo problēmu. Paldies! Paldies! Līdz ar to ir uzdoti vairāki jautājumi līdztiesības ministrei Aido Almagro. Tūlīt došu jums vārdu, godātā Almagro kundze, taču vispirms vēlētos pieminēt, ka mums runātāju sarakstā ir vēl vairāk izteikties gribētāji. Tiem es došu vārdu nākošajā jautājumu raundā. Līdz ar to tie, kuri vēl nav dabūjuši izteikties, lūdzu neuztraucaties, jums tiks dots vārds nākošajā jautājumu raundā. Tagad es eh, dodu vārdu Spānijas līdztiesības ministrei Aido Almagro kundzei. Lūdzu. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlētos pateikties par visiem komentāriem un ierosinājumiem, kas šeit ir izskanējuši. Ir liels prieks man E, jūs informēt par mūsu skatījumus situācijas, tāpat arī uzzināt par to, kāda ir situācija citās valstīs, uzzināt par labāko praksi citās valstīs. Es e, pievērsīšos e, tiem jautājumiem, kas tika uzdoti tieši man ir uh, sasniegt zināms progress uh, dažās dalību valstīs, kurās likumdevējs šīs problēmas ir izvirsījis par prioritāti. Uh, bet, ja mēs runājam par gadījumiem, kuros ir reģistrēta vāra darbība pret sievietēm, tad ir jāsaka, ir nepieciešams uh, stiprināt sieviešu uzticību tiesību sargājošām institūcijām. Vardarbībā pret uh, sievietēm mums ir nepieciešams pārskats par situāciju kopumā. Spānijā ir uh, konstatējams tāds uh, lūzuma punkts, kad šie jautājumi, dzimuma līdzsiesības jautājumi tika izvirzīti kā prioritāte un kad uh, tika veicināta integrācija un tika sniegts atbalsts uh, sievietēm, kas bija cietuši no vardarbības, mēs uh, novērojām tādu pagrieziena punktu. Visai sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība par šo jautājumu risināšanu. To mēs varam panākt ar pastāvīgām informācijas kampaņām, panākot, lai plašsaziņas līdzekļi pievērš uzmanību šīs problēmas svarīgumam. Tāpat uh, tiek organizētas konferences un semināri par informācijas apmaiņu. Bez šaubām manā valstī, Spānijā, šāda pieeja ir devusi pozitīvu ieguldījumu sabiedrības apziņas veidošanā. Tāpat ir jāatbalsta izglītības kampaņa par šiem jautājumiem, sākot jau no izglītības uh, pašiem sākumiem. Bet tas pats fakts, ka ir pieaugusi sabiedrības apziņa vēl nav pietiekams, lai uzlabotu situāciju. Uh, tas, ka informācija ir uh, izplatīta un ka mēs rosinām sievietes iesniegt uh, sūdzības, patiesībā palielina arī baiļu līmeni sabiedrībā. Mums ir jāvēršās pret vardarbības eh, cēloņiem un jānoskaidro, kāda ir cēloņa sakarība, kādas ir vardarbības sekas un eh, vai tas ir saistīts ar uh, vienlīdzības trūkums starp vīriešiem un sievietēm sabiedrībā. Mums ir, uh, lai panāktu ievērojumu progresu, mums ir jāmaina uh, apziņa, mentalitāte, un mums ir nepieciešams plašsaziņas līdzekļu atbalsts šai cīņā. Mums ir jāmaina stereotipi, un lai panāktu šādas plašas izmaiņas sabiedrībā, ir jāmaina arī likumdošana. Runājot par šīm, šiem karstajiem tālruņiem, sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības ģimenē Eh, pagājuši nedēļ eh, ministru padome, ekonomikas ministru padome apstiprināja šo dokumentu, kurā ir minēts telefons 116, bet es domāju, ka būtu labi izveidot vēl vienu karstā telefonu līniju, eh, kas būtu paredzēts sievietēm, kas ir, teiksim, paverdzinātas, eh, kuras tiek seksuāli eksploatētas. Jo šiem, šīm sievietēm ir nepieciešams kāds ar, kāds cilvēks ar ko parunāt. Eh, šādi priekšlikumi jau ir iesniegti, varbūt komisija varētu arī kaut ko komentēt, bet uh, es zinu, ka aprīlī ir paredzēts vēl publiskot uh, jaunus priekšlikumus šai jomā. Pēc manām domām tas ir svalīgs solis uz priekšu. Sievietēm ir jāapzinās, ka viņas ir aizsargātas. Sievietēm, kuras cieš no seksuālās izmantošanas, ir nepieciešams kāds pie kā vērsties, jo viņas atrodas mafijas un cilvēku tirzniecības tīklu varā. Lai to panāktu, ir jāiesaista Eiropas Savienības pilsoņi. Eiropas Savienības pilsoņi nevar kļūt par līdzdalībniekiem šādos noziegumos. Bet uh, vēl joprojām pārāk daudzos gadījumos cilvēki klusē šādos gadījumos un noskatās, kas notiek. Bet mums ir jācīnās pret mafijas struktūrām, jāsniedz atbalsts cietušajām sievietēm un ir šai darbā jāiesaista visa sabiedrība. Un šeit ir nepieciešamas uh, priekšlikumu paketes cīņā pret mafiozām struktūrām. Tāpat uh, visi šie pasākumi ir jāatbalsta pilsoniskai sabiedrībai. Un tagad dod vārdu komisārs kundzei pāris noslēguma vārdiem, pāris komentāriem. Redings kundze. Well, Paldies, priekšstādātāji! Es tiešām mani pārsteidza, cik detalizēti jūs runājāt. Lielākoties tieši Nacionālo parlamentu pārstāvis ļoti konkrēti runāja par to, kas jau eksistē atsevišķās valstīs, lai aizsargātu sievietes. Vai arī, lai cīnītos pret vardarbību. Tieši šādi pasākumi šobrīd tiek aprakstīti un apkopoti komisijā. Mēs vēlamies zināt, kas līdz šim ir izdarīts. Mēs vēlamies mācīties un redzēt, kāda pasākumi ir bijuši veiksmīgi un kādi nē. Mēs vēlamies, piemēram, pārņemt labu pieredzi un, protams, atteikties no negatīvas pieredzes. Un tieši to mēs šobrīd darām. Tagad tiek veikti divi pētījumi. Viens no tiem ir par normatīviem aktiem dažādās dalību valstīs un par iespējām, kā var izveidot Eiropas Savienības mēroga normatīvo bāzi, lai palīdzētu sievietēm. Un otrais pētījums ir par tradīcijām, par rituāliem, par kultūras īpatnībām, par tādām lietām, ko parasti uzskata par kultūru un kas no kā cieši sievietes. Manuprāt, nedrīkst to pat saukt par kultūras īpatnību. Īstenībā tas vienkārši ir noziegums. Un aprīlī jau būs rezultāti šim pētījumam. 25. novembrī tiksimies augstā līmeņa konference, un tad varēsim saprast, kādi būs konkrēti pasākumi, kas mums ir vajadzīgi. Manuprāt, un es dzirdēju no daudziem no jums, ka ir nepieciešams tagad atklāt noslēpumu. Mēs varētu jau Eiropā uzsākt informācijas kampaņu līdzīgu tai kampaņai, kas šobrīd notiek par uh, atšķirību atalgojumā starp vīriešiem un sievietēm. Un tad mēs varam iekļaut, protams, arī nacionālos parlamentus, tā lai arī parlamentos, valsts parlamentos notiktu diskusija. Jo nepietiek, protams, ar to, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments runā par to šeit Briselē, ir nepieciešams, lai diskusijas notiktu katras dalībvalsts līmenī. Izskanēja arī jautājums par sievietēm, par lesbietēm. Uh, hartā ir teikts, ka nedrīkst nekadā gadījumā diskriminēt nevienā līmenī, vai nu runāt par seksuālo orientāciju, vai nu par reliģiju, vai nu par kādiem citiem aspektiem. Nav nekādu atšķirību. Sieviete ir sieviete, pret sievieti vajag izrādīt cieņu, neatkarībā no tā, kam viņa tic un kur viņa dzīvo. Tagad par tālruņa līniju palīdzībai. Komisija ir izveidojusi iespēju, lai tālruņa numurs 116 būtu izmantojams kā karstais tālrunis. Šobrīd, piemēram, jau ir izveidotas vairākas tālruņa līnijas, piemēram, bērniem, kas ir pazuduši, bet līdz šim, diemžēl, šādam šādai koncepcijai vēl nav nekādas veiksmes, jo mēs esam izveidojuši koncepciju, bet dalībvalsts neizmanto. Līdz ar to Ja mēs šeit gribam jaunu kārstu tālruni, pa kuru var zvanīt sievieti, kas ir cie, cietušas no vardarbības, un ja mēs šeit tagad uzskatām, ka jā, jā, vajadzīgs šāds tālruņa numurs, tad nākamais posms ir lobbyis nacionālajos parlamentos, lai nacionālajie parlamenti un to pārstāvi ne tikai atbrauktu un Briseli, uz Briseli un pateiktu, ļoti laba ideja nepieciešams veidot ne tikai numuru kā tādu, bet infrastruktūru aiz šī numura jo ir, ir vajadzīgi cilvēki, kas atbildēs uz zvaniem, tā lai šie cilvēki varētu rīkoties lietas labā, piemēram, lai būtu policisti, kas varētu uzreiz izmeklēt šos gadījumus. Tāpēc ir nepieciešams aicināt valstu parlamentus rīkoties. Tātad, priekšsēdētāji, ja mēs tik tiešām virzīsim uz priekšu 116 numura ideju, tad, manuprāt, jūs varat koordinēt sadarbību starp Eiropas Savienības deputātiem un uh, uh, deputātiem, kas darbojas nacionālajos parlamentos, tā lai notiktu šī pārliecināšana un gal gal arī struktūras izveide. Šobrīd vēlos jums visiem pateikties. Un esmu ļoti gandarīta, ka jūs varētu atbraukt. Un es ļoti ceru, ka 25. novembrī tiksimies atkal. Stūtāk tilā. Liels paldies visiem, kuri piedalījās pirmajā jautājumu un komentāru raundā. Un vēlreiz vēlētos pateikties eh, Spānijas līdztiesības ministrei Aido Almagro un Redingas kundzēm. Paldies, ka jūs piedalījāties šajās pirmajās paneļa debatēs. Vēlētos visiem atgādināt, ka mums būs e, otrais debašu rauns, kurā būs iespējams visiem uzdot jautājumus, bet vispirms jums ir jāpiesakās runātāju sarakstā. Tagad mums ir palikušas stunda un desmit minūtes, lai dalītos pieredzē no dažādajām dalībvalstīm. Tagad pārējām pie otrās debašu daļas, otrā jautājuma raunda. Un šajā raundā, kā pirmo vēlētos sveikt Ineses Alberdī kundzi, kura ir apvienoto nāciju organizācijas attīstības fonda sievietēm UNIFEM izpildu direktore. Godātā Alberti kundze, sirsnīgi sveicināt Eiropas parlamentā un dod vārdu jums lūdzu. Buenos días, es una satisfacción para mí. Paldies! Patiesībā, priekšsēdētājs kundze, man tas ir liels gods. Man tas ir liels gods piedalīties Startautiskās sieviešu dienas svinībām. Pie tam e, mēs svinam arī 15. gada dienu Pekinas deklarācijas platformas pieņemšanā. Vēlētos pateikties Buzeka kungam, vēlētos pateikties Svensonas kundzei, kas ir sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāja. Paldies par šo uzaicinājumu. Sirsnīgs paldies! Paldies, ka jūs organizējat šo konferenci. Vēlētos pateikties arī Aido Almagro kundzei, kas ir līdztiesības ministrs Spānijā, un vēlētos pateikties arī Redingas kundzei, kura ir Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniece tiesiskuma pamatiesību un pilsonības jautājumos. 15 gadi. Pirms 15 gadiem tika pieņemta Pekinas platforma un pirms desmit gadiem tūkstošgadas mērķu platforma. Uh, Kas ir panākts šajos gados sieviešu juridiskā status uzlabošanā? Šobrīd eh, visos pasaules parlamentos sieviešu skaits ir 18%, un šobrīd lielākajā daļā pasaules valstu sievietēm jau ir pieejama skola. Līdz ar to visos pasaules reģionos vispār runājot, sieviešu tiesību izpilde uzlabojās. Un tomēr mēs esam tālu no tiem mērķiem, kuri tika deklarēti tūkstošgadus mērķu sarakstā, un mums vēl ir ārpā ārkārtīgi daudz, kas darāms Pekinas platformas īstenošanā. Šobrīd sieviešu ir apmēram 18% visos pasaules parlamentos un apmēram viena trešdaļa visu darba tirgu aktīvi strādājošo. Pie tam sievietēm parasti cenas, ne tikai parasti, vismaz jaunatīstības valstīs, algas ir daudz zemākas. Miljoniem sieviešu un meiteņu tiek pakļautas vardarbībai kā seks, seksuālai, tā fiziskai katru dienu. Tās dažādās kampaņas, kuras pasaulē ir īstenotas vardarbības apkarošanai pasaulē, kā arī šodienas konferences pierāda to, ka Mēs mēģinām cīnīties par vardar, pret vardarbību. Šobrīd 146 valstis ir ratificējušas SEDAF. Ņemot vērā to, ka visas pasaules valstu valdības ir mēģinājušas apkarot vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tas vienkārši pierāda to, ka valdības uzņemās savu atbildības daļu. Un arī apvienotajās nācijās pašā augstākajā līmenī mēs esam organizējuši kampaņu. Kad ANO drošības padomē pirms desmit gadiem tika pieņemts īpašais dokuments par sieviešu drošību, mēs esam izstrādājuši veselu sadarbības tīklu. Mēs eh, šobrīd sieviešu drošību uzskatām par starptautiskās sabiedrības drošības koncepta aspektu. Uh, un mēs strikt iestājāmies arī pret seksuālu izmantošanu. Bieži vien eh, tieši konfliktu reģionos sievietes nepiedalās miera procesu nodrošināšanā un eh, vardarbība pret eh, dzimumiem šobrīd ir sasniegusi vēsturiski nepieredzētus augstumus. Lai cīnītos, mums ir nepieciešama arī statistika. Es vēlētos pateikties par Eiropas parlamenta izrādītajām iniciatīvām, vēlētos pateikties par to, ka parlaments par šo problēmu runā tik atklāti, vēlētos pateikties arī Svensons kundzei par viņas paveikto. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments pieņēma deklarāciju, kurā runa gāja par to, ka mums vajadzētu pieņemt vai ieviest īpašu pret vardarbību vērstu gadu. Tas eh, pierāda to, cik svarīgs šis jautājums ir sabiedriskajā arēnā. Visā pasaulē šī eh, cīņa pret vardarbību pret sievietēm ir iniciatīva pamatakmens, kas ļauj strādāt pilsoniskajai sabiedrībai vardarbību pret sievietēm. Mēs runājam par tiešu finansējumu dažādām kampaņām. Mēs runājam par apvienoto nāciju kampaņām, kura uzsākās pagājušā gada novembrī. Un šobrīd eh, šī kampaņa, kuras nosaukums ir Dino, ir finansējusi pār par 200 dažādu projektu. Šīs kampaņas mērķis bija līdz 2010. gadam iesaistīt dažādus aktīvistus cīņā pret vardarbību. Šobrīd mēs esam izveidojuši interneta vietni, kurā ir iespējams dalīties ar informāciju, iepazīties ar iniciatīvām un piedalīties sociālajos portāros. Šobrīd eh, pilsoniskā sabiedrība ir uzzinājusi par Dino projektu, uh, Tajā skaitā arī 69 valstu valdības ir piedalījušās šīs lapas izveidē. Mēs varam runāt par veselu virkni sieviešu un arī vīriešu, kuri ir pieteikušies kā labs veidotāji un draugi. Mēs uh, esam parakstījuši arī brīvprātīgo protokolu. Mēs runājam par dalību valstu uh, konkrētiem plāniem, kā cīnīties pret vardarbību, un, protams, ka ir jāizglīto arī tiesības sargājošās iestādes un to darbinieki par šīs problēmas apkarošanu. Tuvākajos gados es tiešām ceru, ka mums izdosies samazināt plaisu starp teikto un izdarīto. Protams, ka rezolūcijas palīdz, un tomēr rezolūcijām ir jābūt tikai par pamatu vienlīdzības mājas celtniecībā. Viens no svarīgākajiem mērķiem tieši apvienoto nāciju organizācijas attīstības fondā bija, piemēram, izveidot, izveidot statistikas tabulu par to, kā dalību valstīm varētu sniegt palīdzību vienlīdzības jautājumos. Šo fondu vadīs e, apvienoto nāciju organizācijas priekšsēdētāja vietniece, un e, tas būs saistīts ar veselu virkni problēmām, kuras ir saistīts ar pilnvarām, ar vērtībām, mums ir jārunā par adekvātākiem pasākumiem, un tas ļaus arī apvienoto nāciju organizācijai elastīgāk reaģēt uz pasaulē notiekošo. Šobrīd mums ir zināms resursu trūkums radošu iniciatīvu īstenošanā, un tomēr mums vajag sistemātiskāk atbalstīt dažādu valstu resursu vajadzības. Mēs mēģināsim apkopot un apvienot dažādus starptautiskās sabiedrības institūtus, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Ir vesela virkne institūtu, organizāciju, kura šobrīd tiks apvienota zem apvienotās nācijas karoga un iestāsies par vienlīdzību. E, tas būs sava veida motors, lai veicinātu sieviešu tiesību izpildi un nodrošinātu vienlīdzības jautājumu iepludināšanu visos lēmumu pieņemšanas etapos Apvienoto nāciju sistēmā mēs e, darbojamies ar uzraudzības, izvērtēšanas un informācijas izplatīšanas aspektiem, jo tikai tādā veidā mēs varēsim tikt galā ar milzīgo uzdevumu vardarbības apkarošanu pasaulē. Mums e, ir jāapkopo labākā prakse, jo valstīs tāda ir un arī organizācijās tāda ir. Un e, Jau kopš pirmās pasaules konferences 1975. gadā Meksikā mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka mums izdosies eh, labāk apkopot statistikos datus, un tomēr mums tas izdosies tikai tad, ja jaunizveidotais fonds būs apgādāts ar adekvātiem resursiem. Pekingas plat, plat, Beidžinas platforma. Tomēr četras patreiz atbildīgās institūcijas vienlīdzības jautājumos kopā šo gadu laikā ir saņēmušas nepietiekamu resursu nodrošinājumu. Tikai visas šīs organizācijas kopā saņem nelielu finansējumu daļu no visa apvienoto nāciju organizācijas finansējuma. Šai organizācijai ir nepieciešams viens miljards dolāru gadā, un eh, šo budžetu varētu pēc tam arī papildināt pirmo darbības gadu laikā vairākas reizes. Tas ir liels izaicinājums, un tomēr tas mums ļaus uh, tikt galā ar tām problēmām, ar kurām šobrīd mēs sastopamies dzimumu vienlīdzības politikas īstenošanā reālajā dzīvē. Šī plājas, kāda šobrīd ir starp resursu nepietiekamību un mūsu uzdevumiem, arī ir tas, kas nodrošina tiesību neaizsargāšanu sievietēm. Šobrīd eh, UNIFEM mēģina apkopot arī tiesvedības datus. Ja mēs vēlamies cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, mums ir nepieciešami resursi. UNIFEM pārvalda šo fondu kopā ar citām ANO vienībām, un šis fonds ir izrādījies viena no pamat instrumentiem cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Šobrīd ir zināms, ka ikvienai iniciatīvai nepieciešams finansējums. Pagājušajā gadā šis e, fonds atvēlēja 23,6 miljonus dolāru dažādiem projektiem, dažādām iniciatīvām un programmām. Šīm programmām vispirms bija e, jātiek izvērtītām un tikai tad tās ļāva īstenot dzīvē. Tie resursi, kur tika piešķirts šim fondam šajā gadā, ir daudz lielāka nekā tika atvēlēts pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā summa bija 22 miljoni. Un e, arī iesniegto projektu daudzums ir pieaudzis, jo finansējums ir palielinājies. 2009. gadā šis fonds saņēma 1243 projektu pieteikums un tam tika atvēlēti 86 miljoni dolāru. Kā jau es teicu, 23 dolāri tika izmantot tūlītēji, un pārējā summa tika nedaudz iesaldēta. Protams, ka sieviešu tiesības visā pasaulē ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, un UNIFEM ir uh, iestājies par finansējumu palielināšanu. Mēs mēģinājam šīm attīstības fondam līdz 2015. gadam atvēlēt daudzkārt lielāku finansējumu. Tas ir viens no mūsu mērķiem. To ir apgalvojis arī apvienoto nāciju ģenerālsekretārs, ka finansējums līdz 2015. gadam tiks palielināts. Līdz ar to dažādiem pret vardarbību iesaistītajiem institūtiem ir jāsadarbojās. Šobrīd ANO ir izveidojis sadarbību ar Klintona globālo iniciatīvu tieši finansējuma palielināšanā. Šī akcija sākās 2009. gadā, taču fonds nav vienīgais mehānisms, kurš ir UNIFEM rīcībā, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Vēlētos īsumā pieminēt vairākas no iniciatīvām, kuras izauga un dzima tieši balstoties uz Pekinas platformu. Vispirms, šobrīd būtiskākais izaicinājums pasaulē ir nodrošināt politisko gribu, tāda jau eksistē, un tomēr tās īstenošana praksē nevienmēr ir veiksmīga. Politikas veidotājiem nevienmēr ir viegli piekļūt eh, datu bāzēm un izvērtēt pēc tam politikas realizēšanas dzīvē sekas. Tāpēc UNIFEM ir izveidojis globālo virtuālo datu bāzi, kurā ir apkopota visa pieredze praktiskā, praktiski piedzīvotais un eh, pie šīs datu bāzes pieju var gūt pilnīgi visi. Tādējādi tas var palielināt izvērsto programmu efektivitāti, tieši samazinot to aprūpas izmaksas. Šajā virtuālajā datubāzē ir pieejamas arī lekcijas un parauga prakses apraksti, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Kā jau teicu, šeit ir apkopota parauga prakse no nevalstiskajām organizācijām, ANO projektiem, sieviešu tiesību aktīvistu organizācijām. Nākamais ir arī globāla problēma. Ir arī globāla programma pilsētās izvērstai seksuālajai vardarbībai. Uh, Īpaši šis jautājums ir aktuāls Latīņa Amerikā. Doma bija šo pieredzi izplatīt uz citām pasaules pilsētām, jo ir nepieciešama drošības politika, ir nepieciešamas aktivitātes un nepieciešams iesaistīt arī dažādas tiesības sargājošās iestādes. UNIFEM mēģina gļūt, gūt atbalstu arī no privātā sektora. Visus šos gadus mēs esam mēģinājuši iesaistīt eh, dažādas, eh, dažādas iestādes, un sievietes nav pārstāvētas atbildīgos posteņos. Izvērtējot privāto uzņēmumu pāri par 2000 uzņēmumu, Viena trešdaļa no šo uzņēmumu izpildu direktoriem apgalvoja, ka vienlīdzīgāka dzimuma politika nāk par labu uzņēmumam, un visi kā viens apgalvoja, ka tas uzlabo biznesa vidi un peļņu. Tas pierāda vēl vienu lietu, to, ka arī biznesa vide saprot, ka vienlīdzīga dzimuma, poli vienlīdzīgāka dzimuma politika nāk par labu uzņēmumu peļņai. Pagājušajā gadā UNIFEM pievienojās pasaules paktam par principiem sieviešu aizsardzībai. Šajā paktā bija minēti vairāki aspekti, kā nodrošināt sieviešu tiesību uzlabošanu darba vietās. Piemēram, nedrīkst pieļaut vardarbību darba vietās. tika ietverta arī tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācība, lai viņi saredzētu un atpazītu vardarbības izpausmes darba vietās. Visbeidzot, Pekina 15 pagājušajā nedēļā. Brita Svensons kundze jau teica, ka ir ārkārtīgi būtiski uh, izveidot un saglabāt politisko gribu sieviešu tiesību aizsargāšanā. Mums ir jāsaprot, ka ir panākts jūtams progress vardarbības pret sievietēm apzināšanā. Šobrīd cīņa pret vardarbību ir kļuvusi par vienu no Eiropas Savienības prioritātēm. Līdz ar to mēs esam izveidojuši vairākas kampaņas, un es no sirds ceru, ka nākamgad starptautiskajā sieviešu dienā man būs iespējams jūs informēt par to, kā politiskā grība un pilsoņu apņemšanās ir novedusi pie labākas dzīves meitenēm un sievietēm pasaulē. Paldies Alberdi kundzei no apvienotajām nācijām, un tagad dod vārdu nākošajam eh, runātājam Martins Karbovskis, žurnālists no Bulgārijas. Lūdzu, vārds jums. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15... Mani sauc Mārtiņš Karbovskis. Esmu strādājis jau 15 gadus par žurnālistu Bulgārijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī Bozakungam par ielūgumu apmeklēt un uzstāties jūsu konferencē. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienības valsts ir atšķirības, atšķirīgas. Mēs šo, šeit veidojam lielu veidojumu, bet, manuprāt, mūsu vienotība ir ne tikai pozitīva, bet daudzos gadījumos arī negatīva. Jūs šeit runājat par vārdarbību. Manā valstī mēs parasti runājam par izdzīvošanu, nevis kampaņām. Apvienotajā karalistē un citās valstīs katra ceturtā sieviete ir vārdarbības upuri. Bulgārijā statistiski varam teikt, ka ir tikpat daudz sieviešu procentuāli, kas tieši no vardarbības, bet īstenībā es tam neticu. Es tiešām neticu ka gan Bulgārijai, gan apvienotajai karalistē ir tikpat daudz sieviešu, kas cieši no vārdarbības, jo vārdarbība Bulgārija ir pavisam savādāk. Tagad es runāšu par tādu praksi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti negatīvā. Bulgārijā, diemžēl, mēs kļūstam nevis par paraugu praksi, bet par sliktās prakses paraugiem. Bieži viens sievietes tiek uzskatīts kā par mantu. Es zinu, ka daudzi nevar to saprast vakar Eiropā, kur viss ir skaisti. Mēs šeit nerunājam par atsevišķiem gadījumiem, kad sievietēm neklājas labi. Šeit lielākoties Šeit mēs runājam par sievietēm, kas cieši visā Bulgārijā, nevis par tikai dažām minoritātēm. gan skolnieki, gan studentes cieš, gan ārstes. Поразишена жена по начин, по който тя остава жива. А, Bulgārijā ir tādas daudz situācijas, kad sievietes tiek aplietas ar skābi. Protams, skābi jau nenogalina, bet sieviete vairs nav normāla, viņa nevar normāli dzīvot. Tas notiek pa labi, pa kreisi, gan Pakistānā, gan arī apvienotā karalistē. Rumānijā ir daži gadījumi, bet Bulgārijā šī situācija ir ļoti nopietna. 24 tādi gadījumi. Arī vīrieši dažreiz tiek aplieti ar skābi, un tas tiek parasti, tiek, pa, šāda praksa parasti tiek izmantota kā atriebība un Bulgārijā līdz šim bija tikai viens gadījums, kad persona, kas pasūtīja šādu noziegumu, ka šī persona uh, tiktu saukt pie krimināla atbildības. Parasti ir tā, ka pasūtītājs ir viens, bet izpildītājs ir cits, un šeit valsts lielākoties neko nevar izdarīt. Manuprāt, ir pārsteidzoši, ka nav pietiekami daudz pietiekam daudz iespēju, lai risinātu šo problēmu. Lielākoties vardarbība ģimene tiek uzskatīta par normālu parādību. Un pat, ja sievietes tiek aplietas ar skābi, valstī parasti tiek uzskatīts, ka tā ir vienkārši tāda ģimenes problēma, nekas vairāk. Mēs šobrīd nezinām, cik lielā mērā mūsu valsts var mēģināt šo jautājumu risināt. Nu, piemēram, Francijā. Tagad tiek runāts par likumdošanas iniciatīvu, par to, ka nemaz vispār nedrīkst cist bērnus. Nu, ja bērni neuzdās tā, kā jūs gribētu, bet Bulgārijā tā tas nav. Psihologi uzskata, ka sievietes cieši no vārdarbības tieši tādēļ, ka sievietes tiek aplietas ar skābi tieši tādēļ, lai sievietēm uz mūžu paliktu rētas, lai sieviete zaudētu savu skaistumu. Pēdējo trīs gadu laikā bija vai, vairāk gadījuma nekā parasti. Tagad mūsu ministrs Boiko Borisovs ir teicis, ka būs konkrēti pasākumi. Viņš apsolīja, ka par šādu noziegumu būs paredzēts mūža ieslodzījums, bet šobrīd process nevirzās uz priekšu. Dažās Eiropas valstīs vārdarbība pret sievietēm vispār tiek ignorēta vienkārši tādēļ, ka tiek uzskatīt, ka tas ir pilnīgi normāli ģimene. Bulgārijā tā tas ir, un nekas nemainās. Laiks paiet, šis fakts ne, nemainās. Un paiet pat cilvēku dzīves, bet nekas nemainās. Uh, masu mēdījos notiek dažādas kampaņas, un es pats esmu žurnālists, varu tikai rakstīt par to. Šeit man blakus ir sieviete, kas ir kļuvusi par upuri šim traģiskajam pārkāpumam. Viņa tika aplieta ar skābi, vēl piecas sievietes gribēja atbraukt. Bet sievietēm šobrīd tiek veiktas operācijas. Viņas mēģina tagad atjaunot savu skaistumu par platis, plastiskās operācijas palīdzību. Es neteikšu, kur tieši atrodas tā sieviete, kas ir atbraukusi man līdzi. Viņa ir kaut kur šeit. Es nerādīšu ar pirkstu. Un nav neviena žurnālista Bulgārijā, kas nebūtu rakstījis pār šiem traģiskiem noziegumiem. Bet Institūcijas parasti neko nedara. Institūcijas parasti ignorē šo notikumu, izturās pilnīgi ar absolūto nolaidību. Šai sievietei nav matu, viņai tikai viena acs un viņas krūtis ir gandrīz vai nepamanāmas, viņa fiziski tika izkropļota. Es negribu tagad teikt, kur viņi atrodas, negribu rādīt uz viņu ar pirkstu, ar, ar, uz viņu ar pirkstu, jo, manuprāt, ir pareizi rādīt ar pirkstu uz šī nozieguma pasūtītāju, ne jau uz upuri. Sieviete, kas ir atbraukusi man līdzi, gandrīz nekad neiznāk no mājām. Jo viņas vīrs joprojām draud viņai. Laika vairs nav daudz. Gribu vienkārši teikt, ka es uzskatu, ka mūsu nodomi, mūsu mērķi kļūst par konkrētu rīcību. Un tad šī sieviete, ja viņa kādreiz pastāstītu, kas ar viņu notiktu, tad no tā, manuprāt, viņa ciestu vēl vairāk. Bulgārijā noziedznieki lielākoties tēlo, ka viņi ir tie upuri. Vēl vienu minūtīt, lūdzu, priekšsēdētā. Esmu izveidojis reģistru, kur ir 75 piecas personas, kas mira bērnamos. Daudzi bērni kļūst par vardarbības upuriem, un šeit arī pas, valsts neko nedara. Paldies! Tagad es eh, dodu vārdu Morteram Kjēram kungam, kas ir Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras direktors. Lūdzu, sveicināts parlamentā un vārds tiek dots tev, Morten. Thank you very much, Madam President. Prieksēdētais kundze, godātās dāmas un kungi. Vispirms vēlētos pateikties Eiropas parlamenta sieviešu tiesību un vienlīdzības jautājumu komitejai par to, ka jūs šodien organizējat šo ļoti svarīgo konferenci, proti vardarbības pret sievietēm apkarošanu. Runājot par jau kādu veidu par vardarbību par, pret sievietēm, Tātad eh, statistikas dati ir tādi, ka apmēram 45% visu Eiropā dzīvojošo sievieti kaut kad dzīves laikā ir tikušas pakļautas kaut kāda veida vardarbībai. Un, eh, protams, ka šis eh, procents varētu būt, izmaksas varētu būt 12 līdz 20 miljārdi eiro. Ko tad mēs varam darīt? Vispirms mums ir jādefinē, kas ir vardarbība pret sievieti. Tā ir vardarbība pret sievieti, tāpēc, ka viņa ir sieviete. Tas, nu, tas e, attur sievieti no aktīvas piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē, un ir situācijas, kad e, vardarbība pret sievieti ir tik ārkārtīgi spēcīga, ka tā jau skar viņu fizisko un garīgo integritāti, viņu cieņu, uh, un, protams, vienlīdzību. Kā runāt par šiem jautājumiem? Kā mēs varam izskatīt vīriešu vardarbību pret sievieti kā pamatiesību pārkāpumu un ko Eiropa ir darījusi šajā labā? Vispirms, vienlīdzība starp sievieti un vīrieti ir pamatiesību stūrakmens. Šobrīd tas ir iekļauts arī pamatiesību hartā, kura šobrīd ir inkorporēta Lisabonas līgumā, proti šī harta ir juridiski saistoša. Iestājoties par vienlīdzīgiem algas noteikumiem, Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par vienlīdzību starp dzimumiem. Mēs bieži vien esam uzsvēruši, cik ļoti sievietes ir neaizsargātas pret vīriešu vardarbību, bet eh, Eiropas Savienībā ir jādara savs mājas darbs vienlīdzīgas algas, adekvāti bērnu kopšanas atvaļinājumi un iespējas, bērnu aprūpas iespējas. Tādējādi sievietes var atbrīvoties no mājas, un tad sievietēm ir iespēja arī pārtraukt vardarbīgas attiecības. Kā pamatiesību aģentūra mēs, protams, iestājāmies pret vīriešu vardarbību pret sievieti. Ir skaidrs, ka vienlīdzība tās simts procentos vēl nepastāv, jo sievietes joprojām sastopas ar diskrimināciju. Un, protams, ka būs tādi, kuri apgalvos, ka šobrīd mēs izprotam pamatiesību pārkāpums un rasismu daudz spēcīgāk nekā agrāk. Piemērs. Ja kāds darbaņēmējs, minoritātes nācijas pārstāvis, saņem par 15% zemāku algu nekā kāds cits, kurš veic tādu pašu darbu tādā pašā apjomā kā, majori, kā vairākumam piedarošais, šodien mēs to saucam par rasismu. Bet, ja sieviete saņem par 15% mazāk nekā vīrietis to pašu darbu veikdams, tad mēs, protams, sākam runāt par to, ka sieviete strādā e, daļēju darba dienu, par to, ka sieviete rūpējas par bērniem un tā tālāk. Taču patiesībā tā ir diskriminējoša prakse, kur joprojām piedzīvo sievietes darba tirgū. Līdz ar to mums vajag arī kritiski paskatīties uz to, vai mēs tiešām kaut ko esam būtiski panākuši pamatiesību pārkāpumu apkarošanā un arī cīņā pret sieviešu diskrimināciju visās dzīves jomās. Ko mēs esam panākuši, kaut vai piemēram runājot par vīriešu vardarbību apkarošanu pret sievietēm? 90. gados Eiropas komisija un parlaments arvien vairāk sāka apzināties vīriešu vardarbības pret sievietēm problēmas pieaugumu. Raugoties uz Eiropas Savienības 27 dalību valstīm, mēs redzam, ka sava veida dažādus pužļa gabaliņus ir dažāda tiesību sargājošo iestāžu prakse, dažāds krimināla kodeks. Patiesībā mēs runājam par savu veidu loto kurās dalību valstīs sievietes kā vardarbības upuri saņem atbalstu un kurās varbūt netik daudz. Jebkurā gadījumā sieviete ir tiešā mērā atkarīga no atbalsta, to nosaka, kurā valstī, reģionā vai kopienā viņa dzīvo. Jebkurā gadījumā ir skaidrs viens - no pamatiesību viedokļa raugoties Eiropas Savienībā vardarbība pret sievieti vēl nav adekvāti nosodīta, un sieviete nav pasargāta. Līdz ar to parlaments ir izstrādājis veselu virkni iniciatīvas priekšlikumu, kā cīnīties pret šo problēmu Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, 2009. gada martā uh, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanas pārtraukšanu Eiropas Savienībā, un novembrī tika pieņemta rezolūcija pret vardarbību pret sievieti, pret tam visa veida vardarbību. Šobrīd Spānijas prezidentūra, kā jau to apliecināja līdztiesības ministrs teiktais, Spānijas eh, prezidentūra profilaktiski iestāsies pret vardarbību pret sievietēm. Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra ar interesi uzklausa ideju par visu Eiropas aizsardzības orderi, visu Eiropas apcietinājumu orderu tiem, kur ir izdarījuši vardarbību. Mēs e, tiešām iestājamies par tā saucamo karsto telefonu, kura numurs darbotos visā Eiropas Savienībā. Un, pro, protams, mēs iestājāmies arī par uzraudzības aģentūru vardarbības apkarošanai. Tas viss palīdzētu upuriem. Ir arī vesela virkne paralēlu iniciatīvu, kuras ir izstrādājusi komisija. Tas palīdzētu vardarbības upuriem tādā vispārīgākā plānā, proti izveidot uh, upuru palīdzības centrs un rehabilitācijas centrs. Stokholmas programmā jau runa iet par jauniem instrumentiem upuru attīstībā. Lai labāk izprastu un labāk cīnītos pret vardarbības problēmu, Politikas izstrādātājiem ikvienā līmenī ir jābūt pieejamiem adekvātiem statistikas datiem, lai izprastu problēmas būtību un apjomu. Tāpēc dalību valstis vāc datus par vardarbību, un tomēr šo datu apkopošana Eiropas Savienības līmenī nenotiek. Vīriešu vardarbība pret sievietēm ir, un tā ir ļoti spēcīgi izteikta Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpēc pret to vajadzētu cīnīties Eiropas Savienības līmenī, proti izstrādāt visu Eiropas pieeju. Mums ir jābūt pieejamiem datiem Eiropas līmenī, lai cīnītos pret šo šausminošo fenomenu. Šeit pamatiesība aģentūra var spēlēt tai piešķirto lomu. Pamatiesība aģentūra atrodas Vīnē, un mēs eh, no parlamenta ar rezolūcijas palīdzību saņēmām uzaicinājumu apkopot dažādus diskriminācijas datus, tajā skaitā arī vardarbību pret sievietēm statistiskos skaitļus. Šobrīd pamatiesība aģentūra dzimumu uzskata par vienu no līdztiesības un pamatiesību stūrakmeņiem. Mēs strādājam pie tādām tēmām kā homofobijas, etniskās minoritātes un migrantu populāciju aizsardzībā, kā arī diskriminācijas izskaušanā. Protams, ka tēma ir daudz vairāk. Taču manis pieminētās tēmas pierāda, ka bieži vien uh, sieviešu pamatiesības tiek aizskartas lielākā mērā, īpaši, ja sieviete nāk no minoritāšu grupām vai no seksuālās minoritāšu grupām. Eiropas Savienībā minoritātes un diskriminācija tiek izskausta. Mēs esam uh, mēs esam anketējuši 25 tūkstošu etnisko minoritāšu pārstāvis, un mēs runājām arī par ar sievietēm, kuras diskrimināciju izjūt ikdienā. Šis projekts noved pie tā, ka aģentūrai bija ļoti būtiska, pierā, ļoti būtiska pieredze pamatiesību aizsardzībā. Balstoties uz šī pētījuma panākumiem, tas ir pirmais tāda veida pētījums Eiropas Savienībā, kurā tika apkopota minoritāšu situācija. Aģentūra uh, šobrīd uz tādiem pašiem principiem izstrādās arī vardarbības pret sievietēm pētījumu 2011. gadā. Mēs vēlamies izstrādāt kritērijus, kuri būtu par pamatu salīdzinošiem datiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tad mēs varēsim kartēt vīriešu vardarbību pret sievietēm. Šie dati mums sniegs nepieciešamo informāciju, kur mēs tālāk nodosim institūcijām un dalību valstīm. Tādējādi tas ļaus jums daudz efektīvāk cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Prieksēdētājs kundze, Kā jau teicu, Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs ir daudz kas sasniegts vienlīdzības nodrošināšanā. Taču ir skaidrs, to mēs esam dzirdējuši gan agrāk, gan arī šodien, mums vēl ir tāls un grūts ceļš ejams. Mums ir jāapkaro vardarbība pret sievieti. Es tikai vēlējos uzsvērt, ka mums visiem ir obligāti jāapkaro vardarbība pret sievietēm un jāiestājas par pamattiesībām. Mēs darīsim savu darbu, jūs dariet jūsējo. Sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies visiem otrā debašu raunda dalībniekiem! Šobrīd visi trīs runātāji uzklausīs jūsu jautājumus. Vēlētos atgādināt konferences dalībniekiem, ka jums ir iespēja pieteikties runāt gribētāju sarakstā. Līdz ar to, ja ir kāds, kurš vēlētos izteikties, lūdzu aizpildiet formu, kas jums ir mapītēs, un nododiet to sekretariātam. Tātad visi, kuri vēlas izteikties, laipni aicināti. Pirmais runātājs Pirmais runātājs otrajā debašu raundā ir Sinklērs kundze, kura ir Eiropas parlamenta deputāte. Lūdzu, Sinklērs kundze. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, paldies par uh, šīs dienas diskusiju. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi izmantot jebkuru iespēju, lai pievērstu uzmanību šim svarīgam jautājumam. Es uh, arī uh, atbalstu Grabovska kunga teikto un citu runātāju teikto. Cīņa pret vardarbību un uh, it īpaši ar dzimumu saistīto vardarbību ir cīņa, kas ir jāuzvar, jebkāda šāda vardarbība ir noziegums. Es aicinu Eiropas Savienības dalību valstis uh, spērt pozitīvus soļus un veidot infrastruktūru šās problēmas risināšanā to pašu pēc tam uh, darīs arī pārējā pasaule. Ir visiem vardarbības upuriem jāiesniedz sūdzības tiesības argojošām institūcijām. Es aicinu arī dalību valstīm īstenot izglīt, izglītošanas kampaņas jauniešiem. Tas ir ļoti svarīgi raugoties nākotnē. Es domāju, ka visas šai zālē esošie piekrīt tam, ka jebkāda vārdarbības forma ir nepieņemama, un statistikas dati liecina par to, ka katra ceturtā sieviete ir cietusi no vārdarbības. Varu arī pati uh, pastāstīt no savas pieredzes, ka 2005. gada 12. janvārī man uzbrika, uzbruka eh, pieci, seši vīrieši, man nogāza gar zemi un eh, vilka pa zemi un sita, un eh, pēc tam ārsti konstatēja 25 zilumus. Un tas man notika kur? Tas notika manā darba vietā Strasbūras parlamentā. Un ko darīja atbildīgās institūcijas? Absolūti neko Un vēl tagad man nākas uh, no, iet garām tiem cilvēkiem, kas man to nodarīja. Es gribētu aicināt, lai parlaments arī sāk rīkoties. Paldies! Eh, Paldies, Sinklērs kundzei! Nākošais runātāja sarakstā ir Eiropas padomes parlamentārās asamblējas pārstāve Kvintanīlas kundze, lūdzu. Gracias, senora presidenta. Es... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir ārkārtīgi pateikami šodien uzrunāt jūs visus Eiropas padomas parlamentārās asamblējas vārdā. Šodien mēs dodamies cerības virzienā un šī cerība pieder miljoniem sieviešu, kas cieš no vardarbības. Un šobrīd mēs skaidri pasakam, ka arī Eiropas Savienībā, Eiropas padomē un ANO ietvaros mēs cīnīsimies pret vardarbību pret sievietēm. Eiropas padomi jau daudzus gadus strādā šajā jomā, tā lai izskaustu vardarbību pret sievietēm. Šobrīd padome veido konvenciju kur būtu konkrēti pateikts, ka ir nepieciešams cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, it īpaši pret vardarbību ģimenē. Konvencijā būs konkrēti pasākumi aprakstīti, kas ir nepieciešama, lai pasargātu sievieti, un 2011. gadā mēs plānojam pabeigt konvencijas izstrādi. Būs vairāki aspekti, piemēram, noziedznieku vajāšana, aizsardzībā upuriem, kā arī dažādu politiku integrēšana pret vardarbības aspektos. Mums ir nepieciešams izveidot uh, labas politikas dzimumu līdztiesības jomā, un šeit Eiropas padomas parlamentārā asamblēja darbojas ļoti veiksmīgi. Eiropas padomē ir pāri 50 dalību valstīm, Un šīs valstis uzskata, ka ir nepieciešams cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, un joprojām šī problēma ir spēkā. Un es ļoti ceram, ka visas Eiropas valsts ratificēs konvenciju 2011. gadā. Tāpēc Eiropas padomas vārdā vēlos jūs apsveikt, vēlos arī apsveikt uh, Spānijas valdības līdztiesības ministri, kas šobrīd pilda prezidentūras funkcijas Eiropa padomē. Uh, Un patiešām paldies, ka jūs izvirzījāt šo jautājumu par prioritāru jautājumu savas prezidentūras laikā. Jūsu iniciatīva ir ļoti pozitīva, un mēs vēlamies, lai arī, lai arī Lisabonas līguma gaismā būtu arvien lielāka aizsardzības sievietēm. Mums ir nepieciešams darboties kopā, jo tikai tad varēsim strādāt efektīvi. Sievietēm ir jāsaņem atbalsts no mums, lai viņas varētu rēķināties ar to, ka būs pareiza politika un būs konkrēti pasākumi. Mums jādarbojas kopā, lai apkarot vardarbību pret sievieti gan Eiropas Savienībā, gan arī teritorija, kas, uh, kurā atrodas Eiropas padomas valstis. Un mēs varam izmantot konvenciju kā labu instrumentu. Mm. Priekšsēdētājs Konze, Eiropas padome turpinās dialogu ar Eiropas parlamentu tā, lai kopā pastiprinātu un uzlabotu mūsu stratēģiju pretvardarbību pret sievietēm. Šis jautājums ir svarīgs mums visiem. Šeit ir jautājums par līdztiesību, par sociālo kohēziju un par pamatiesībām. Paldies! Paldies Kvinta Nīlas kundzei, un eh, es eh, arī vēlētos stiprināt eh, Eiropas padomas, parlamentārās asamblijas un mūsu sadarbību. Nākamā runātāja ir Tomsenes kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze. Es uh, Esmu iepriecināta par Spānijas prezidentūras iniciatīvu izveidot uzraudzības iestādi uz dzimumu balstītas vardarbības apkarošanai, un, protams, ka mums vajadzētu dalīties ar paraugu praksi starp dalību valstīm. Tomēr vēlētos vērst jūsu uzmanību uz īpašu sieviešu grupu, kuras ir vardarbības upurs. Pirms pāris gadiem parlamentā mēs pieņēmām ziņojumu par imigrantu sieviešu situāciju Eiropā. Jau toreiz ziņojumā parādījās, ka vislielākā riska grupa Eiropā ir sievietes imigrantes. Arī līdztiesības ministra Spānijā ir nākus klajā ar statistiku, kur skaidri pierāda, ka uh, tieši imigrantu grupās sievietes ir lielākā riskā nekā etniskās spānietes. Arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs ir līdzīga situācija. Mēs dzirdējām par situāciju apvienotajā karalistē, kur minoritāšu grupu sievietes vairāk tiek pakļautas vardarbībai. Patiesībā um, mēs uh, piedzīvojam jaunu fenomenu, kurš uh, parādās uh, tā saucamajā vīrieši, kuri nāk no aizjūrām, vairāk uh, nodarbojas ar vardarbību nekā, um, nekā pārējie. Tātad šobrīd pasūta pa pastu līgavas. Uh, Un eh, šīm eh, sievietēm, kuras tiek aprecētas, nav nekādu tiesību. To mēs eh, redzam arī Dānijā, kur etniskie dāņi pa pastu izraksta sev līgavas, kuras pēc tam ierodās, un šo sieviešu uzturēšanās atļauja Dānijā balstās uz šo laulības faktu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu jaunu direktīvu Eiropā vardarbības apkarošanai, kurā mēs tieši runātu par šo riska grupu. Vēl bez tam mums vajadzētu izveidot Eiropā kopīgus standartus upuru aizsardzībai, un vajadzētu izveidot arī krimināla likumā adekvātu atbildību vardarbības veicējiem. Un mans jautājums e, mūsu Bulgārijas žurnālistam, kāpēc šīs sievietes vīrs nav cietumā? Prieksēdētāji, paldies Tomsenes kundzei. Nākamais runātājs ir vienlīdzības komitejas priekšsēdētāja vietniece Morīna Šatjēra Lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms vēlētos jums sirsnīgi pateikties par šo iniciatīvu organizēt uh, šīs dienas debates, no kurām mēs varētu uzzināt arī par konkrētiem gadījumiem. Mūsu kopīgā cīņa liecina par to, ka mums uh, ir pastāvīgi nepieciešams atcerēties realitāti un konkrētus faktus. Uh, šajā cīņā, kas uh, notiek ar likumdošanas un koordinācijas starpniecību, statistiskie dati dažādās dalību valstīs. Uh, arī uh, ir nepieciešams ieviest kriminālu likumus koordinētā veidā visās 27 dalību valstīs, lai parādītu, ka nevienam neizdosies izbēgt no soda, ir jāliet, jāpierāda mūsu apņēmība, kā to norāda arī Eiropas komisija un Eiropas padome. Es gribētu pievērsties diviem punktiem, runājot par to, kāda ir manas pašas pieredze, ko esmu redzējusi uz vietām. Uh, ir svarīgi, lai mēs kopīgiem spēkiem panāktu to, ka sievietes var izteikties. Jo bieži vien šīs sievietes, kuras ir cietušas, jūtas vainīgas, viņas baidās stāstīt par to vardarbību, no kuras viņas ir cietušas. Viņām ir bail, ka uz viņām rādīs ar pirkstu apkārtējie, viņas baidās pašas no sevis. Un tādēļ es uzskatu, ka tā ir viena no pamatu problēmām, kas jārisina kopīgiem spēkiem. Jo, protams, var jau sastādīt statistikas datus, bet ja sievietes neuzdrošināsies runāt par vardarbību, tad patiesībā mēs nekad neuzzināsim, kāda ir patiesā situācija. Pēc manām domām tā ir ļoti nopietna problēma un Protams, ka mums ir ļoti daudz darāmā un šis darbs ir grūts. Otrs punkts. Mums nav jāgaida, lai sievietes jau būtu cietušas no vardarbības, lai, eh, lai par to runātu. Mums ir jābrīdina, jāinformē jaunieši, jaunietis jau pēc iespējas ātrāk. Šeit tik runāts par jaunām meitenēm, bet es domāju, ka jāsāk runāt jau ar bērniem. Es savā profesionālā dzīvē esmu saskārusies ar 11-gadīgiem bērniem. Uh, un izrādījās, ka viņi ir tikuši izvaroti jau divus, trīs gadus un tādēļ ir nepieciešams bērnus pēc iespējas ātrāk informēt par to, kas ir vardarbība, kas ir normāli un kas nav normāli. Jo vardarbības veicēji vienmēr cenšas iegalvot upuriem, ka tas viss ir normāli. Uh, Tieši tādēļ mums ļoti agri jau skolā ir jāinformē bērni par to, kas ir vardarbība, ko viņi paši var darīt, ka viņiem ir par to jāstāsta. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram vienmēr gaidīt, lai sievietes, kas uh, jau ir pieaugušas sievietes, eh, kas par to runā, mums ir jācīnās pret parādības cēloņiem jau pašā saknē. Mēs, eh, protams, daudz strādājam parlamentā un arī uh, Stevensons kundzes vadībā, bet pēc manām domām mums vajadzētu apzināties arī to, ka cilvēku tiesību jomā un sieviešu tiesību jomā uh, progress eh, sabiedrībā nenotiek lineāri. Ir vēsturē periodi bijuši tādi, kad sievietēm ir bijusi ļoti cienījama vieta sabiedrībā, un ir bijuši vēstures posmi, kad ir notikusi lejupslīde. Tātad nekas nav sasniegts vienmēr uz visiem laikiem. Protams, mēs varam veidot eh, dažādas eh, uzraudzības veidojumus, bet mums pastāvīgi un visu laiku ir jābūt modrām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, paldies, paldies Morīna Šatē kundzei un uh, Tas arī bija ļoti labs secinājums. Nekas nav statisks, ir iespējams mainīt situāciju un arī vardarbīgu situāciju. Ir svarīgi to vienmēr atcerēties, mums ir iespējams mainīt lietu secību un gaitu. Nākamais runātājs ir eh, Gomai kundze no Eiropas parlamenta. Eh, Paldies! Vēlos sveikt visus klātesošos, un tīpaši manus kolēģus no Ungārijas. Un tā kā šodien ir ļoti īpaša diena, tad vēlos teikt, ka no Ungārijas ir uzaicināts 25 personas, viņi visi ir atbraukuši. Tā tad var, varat redzēt, kā Ungārijā tādas lietas tiek risinātas. Sveiksim viņus! Természetesen nagyon fontos, hogy ennek a bizottságnak program ir skaidri un saprotami, ka, ka šajā komitejā ļoti progresīva uh, vadītāja, jo viņa runā par tādu fenomenu, ka šobrīd lielākoties tiek apslēpts un tagad nepieciešams šo fenomenu padarīt par redzamu. Šobrīd ir trīs prezidentūras, kas sadarbojas - Beļģija, Spānija un Ungārija. Atcerēsimies, kā Sapatēro kungs šeit, Eiropas parlamentā, ir teicis, ka viņa prioritātes ir uh, iespēja vienlīdzība un vardarbības pret sievietēm apkarošana. Un es esmu ļoti gandarīta par to, ka Ungārija būs viena no tām valstīm, kas darbosies tieši pie šīm prioritātēm. Vēlos arī sveikt Alberdi kundze. Es zinu, ka viņa piedalīsies arī braucienā uz Ņujorku. Un vēlos, protams, sveikt arī jauno ANO veidojumu. Ir ļoti labi, ka tiek piedāvāt arī konkrēti naudas līdzekļi, jo mums īstenībā jau pietiek ar runāšanu. Atkal un atkal tiek runāts, bet atkal netiek piešķirt līdzekļi, bet šeit savukārt situācija ir, ir mainījusi. Vardarbība ir ļoti reāla lieta. Tāpēc es varu teikt, ka Romevas kundze kunga ziņojums ir ļoti labs. Viņš ir aprakstījis šo situāciju. Viņš skaidri teica, ka nepieciešams cīnīties pret vārdarbību. Un es ceru, ka gal galā būs direktīva. Spānijas prezidentūra ir uzsākusi šo procesu. Mums ir vajadzīgs numurs 116, bet, protams, ir vajadzīgi arī citi numuri. Un, manuprāt, var šeit uh, uh, izveidot uh, sadarbību ar numuru 112, kas ir ārkārtas situācija numurs. Un vēlos arī teikt, ka daudzi, kas ir izceni sieviešu vardarbības jautājumus, daudzi ir teikuši, ka šis jautājums ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Vardarbība pret sievietēm ir fakts, un, manuprāt, ir jāatzīmē, uh, ka šodien klāt ne jau tikai sievietes, bet arī vīrieši, jo vīrieši arī ir tie, kas palīdz cīnīties pret šo vardarbību. Dati ir šokējoši, vai ne? Mēs dzirdējam, ka tik daudz sieviešu cieš no vardarbības ģimenē. Vardarbības izmaksas ir skaitāmas miljonos, miljārdos, un, manuprāt, labāk šo naudu ir investēt daudz prātīgāk sievietes cieši no vārdarbības. Un šeit es vēlos citēt to, ko teica kolēģi, kas ir cietusi pati. Kā vispār var notikt tā, ka sieviete te pat netālu no Eiropas parlamenta, ka pret viņu var izturēties tik pretīgi? Vēl viena lieta, par ko es gribu runāt, par likuma normām. Likuma norma var būt ideāla, bet ja tā netiek ieviesta un īstenota, tad tai nav nekāda, nekādas jēgas vispār. Uh, Runājot par uh, atšķirību atalgojumā, arī šeit mēs runājam par to, ka ir nepieciešams, lai būtu vienāds atalgojums, bet ja mēs neko nedaram, tad nekas arī nemainīsim, nemainīsies. Gan šeit parlamentā ir jādara viss, ko mēs varam, gan arī jāinformē sabiedrība, lai šī problēma netiktu uzskatīta par privāto ģimenes padarīšanu, bet gan par visas sabiedrības problēmu ir jārunā par šo jautājumu, ir jāmaina domāšana un nedrīkst aizmirst arī krimināltiesību normu iespējas. Manuprāt, ir nepieciešams palielināt soda apmēru, ja ir pastrādāts tāds noziegums kā vardarbība pret sievieti. Ir ļoti svarīgi, lai sieviete zinātu, kur viņa var saņemt palīdzību, ja viņa ir cietusi. Tiešām paldies Spānijas prezidentūrē par aktīvu rīcību. Un es ceru, ka arī komisāras kundze, kas uzklausīja to, ko mēs teicām, mēs viņai teicām, ka mums ir vajadzīga direktīva, jo gal galā mēs šeit runājam par katru piekto sievieti. Līdz ar to tā ir skaidra prioritāte, ir vajadzīgs arī instruments, lai pret to cīnītos. Paldies! Tak, fru Gomai! Paldies, eh, Gomai kundzei! Un tagad dod vārdu Grieķijas parlamenta runātājai, un tā ir Sijā Usikundze. Lūdzu! Kirija Proedre, Kirijas un Kirija, Kalimēra! Priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi, labdien! Mana kolēģe Koljārkundze un es, mēs pārstāvam sieviešu tiesību komiteju un mēs esam pateicīgas par iespēju piedalīties tik svarīgā konferencē cīņa pret uh, vardarbību, kas vērsts pret sievietēm. Par to jau daudzkārt ir runāts arī mūsu sieviešu, jauniešu un cilvēku tiesību komitejā mūsu parlamentā. Mēs esam arī pieņēmuši secinājumus, un šo dokumentu es jums arī iesniegšu. 8. mārtā Grieķijas parlamentā organizēja plašu konferenci, kura, kurā piedalījās sieviešu organizācijas no vistas, visas Grieķijas Grieķijā tieslietu ministre ir atbildīga par eh, sieviešu līdztiesības jautājumiem, un šis gads ir arī eh, pasludināts par eh, gadu, kurā tiek uz, pastiprināta cīņa pret vārdarbību, kas ir vērsta pret sievietēm, ir paredzēts pastiprināt institucionālo ietvaru. Uh, uh, tiek arī eh, ir pieņemts nacionālais un reģionālais rīcības plāns vardarbības apkarošanai. Galvenais, eh, galvenā as ir eh, karstā telefona izveidošana, kas darbojas cauru diennakti. Tāpat ir profilakses pasākumi un informācijas pasākumi paredzēti, notiek semināri un konferences tiek sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos, atbilstošas reklāmas, arī um, televīzijā un citos plašsaziņas līdzekļos. Tāpat reģionos tiek izveidoti konsultāciju centri, tāpat uh, tiek veidoti 12 uh, palīdzības centri dažādos Grieķijas reģionos notiek sadarbība ar nevalstiskām organizācijām. Tā ir pirmā reize, kopš Grieķijā tiek īstenots tik plaša programma. Vardarbības apkarošanai pret sievietēm ir nepieciešams finansējums, lai varētu to tūlīt sākt īstenot. At atbildīgā ministrija ir spējīga stiprināt institucionālo ietvaru, lai apkarotu vārdarbību pret sievietēm. Tiks pārskatīts arī krimināla kodeksa, uh, izdarot grozījums attiecībā uz vardarbību ģimenē, izvarošanu. Un arī uh, viena no prioritātēm ir Eiropas padomas 2005. gada rezolūcijas ratifikācija, uh, cīņai pret cilvēku tirzniecību. Eiropas uh, padome šos uh, jautājumus arī risina un tādēļ ir nepieciešams vērsties pret visiem vardarbības veidiem, ar kuriem tradicionāli saskars sievietes. Es arī vēlētos nobeigumā nodot jums sveicienus no mūsu atbildīgās ministres. Uh, mēs esam gatavi turpināt padziļinātu sadarbību. Aizbraucot no Briseles, man būs pozitīva pieredze. Esmu strādājis kā sociālā asistente un savā 20 gadu praksē daudz ko esmu piedzīvojusi. Komisārs kundzes teiktais man uh, iedrošināja, jo kopīgiem spēkiem mēs spēsim uh, apkarot vardarbību pret sievietēm. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece vienlīdzības komitejā Jaroka Skundze, lūdzu. Paldies! Arī es eh, vēlētos sveikt eh, mūsu viesus. Es eh, tiešām ar ļoti lielu interesi uzklausīju diskusijas un tomēr es eh, vēlētos vēl kaut ko piebilst. Vēlētos varbūt pieminēt eh, vienu lietu, pie kā mēs atgriežamies laika pa laikam mūsu komitejā, kopš finanses krīze ir piemeklējusi Eiropu. Tās sieviešu grupas, pret kurām tiek izvērsta daudzveidīga diskriminācija un kuras krīze cieši viskal, vis, uh, trakāk, uh, Tās, protams, ir sievietes vecāka gada gājuma, tās ir sievietes, kuras nāk no bērnu, bērnu namiem, sievietes ar kustību vai psihiskajiem traucējumiem, un līdz ko ekonomika ģimenēs samazinās, tā diskriminācija palielinās vēl vairāk. Es kā antropoloģa, kura ir 15 gadus strādājusi Roma kopienā, varu tikai apliecināt, ka ģimeņu psihiskā veselība stipri pasliktinās ekonomiskās situācijas apstākļos, un līdz ar to vardarbības risks pieaug daudzkārtēji. Uh, Etnogrāfiskie pētījumi pierāda, ka vismaz Romu kopienā situācija ir dramatiska. Runājot par Romu situāciju Eiropas parlamentā, mēs vienmēr esam pieskārušies vīriešu dominējošajai pozīcijai šajā minoritātē. Un tomēr mēs pārāk maz runājam par to, kādas e, psihiskās izmaiņas ģimenes veselībā izraisa sociālā un ekonomiskā depresija, kā arī to, kā ģimene ietekmē un kā vīrieti ietekmē bezdarbs. Vīrietim 20-15 gadus atrodoties bezdarbā tiek tā izmainīta psihe, ka viņš jau sāk uztvert par visu ļaunumu sakni sievieti vai bērnu. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka jaunajā Romu ceļa kartē es vēlētos gūt visu jūsu atbalstu, lai izskaustu daudzveidīgo diskrimināciju. Bet mums ir jādarbojas aktīvi. Mums bieži vien trūkst aktīvas darbības. Un, uh, ir ārkārtīgi maz datu pieejamu par vardarbību ne tikai etniskajās minoritātēs, bet gan par to, kā vispār diskriminācija darbojas jau tā riska grupās. Jo neaizmirsīsim, ka šīs grupas bieži vien apvaino kā vardarbīgākas nekā vairākumu. Bieži vien tiek uzskatīts, ka Romas sabiedrībā vardarbība ir daudz vairāk izplatīta nekā citās etniskajās grupās. Tie ir meli. Piemēram, Ungārijā viena trešdaļa iedzīvotāju dzīvo nabadzības apstākļos, un tikai viena trešdaļa no šīs vienas trešdaļas ir Romi, pārējie nē. Tāpēc statistika runā savu un mūsu aizspriedumu ko citu. Vēl viens aspekts. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām rezolūciju pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu. Šeit mums vajadzētu atcerēties vēl vienu aspektu. Tā ir Romas sieviešu piespiedu sterilizācija visā Eiropā. Es vēlētos vairāk uzzināt par šiem jautājumiem. Pēdējie statistiski pierādītie gadījumi ir no 2004. gada, taču Eiropas Savienībā daudzas sieviešu tiesību aktīvistu organizācijas apgalvo, ka situācija turpinās. Mēs varbūt varētu par šo jautājumu runāt FEM komitejā. Paldies! Paldies e, Jarokas kundzei! Nākamais runātā, nākamā runātāja ir Blinkievičietas kundze no Eiropas parlamenta. E, Paldies, prieksēdētājas kundze! Vispirms vēlētos pateikties par to, ka jūs organizējāt šo konferenci. Īpaši vēlētos izteikt savu pateicību par to, ka mums dalību valstu parlamentu deputātiem ir iespēja piedalīties šajā konferencē. Mums ir jāapvieno savi spēki gan politiķiem, gan dažādām sabiedriskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, arī plašsaziņas līdzekļiem. Mums ir jāvienojas cīņā pret vardarbību. Ja mēs būsim vienoti šajā cīņā, tad mēs uzvarēsim. Karbovska kungs jau pieminēja, ka valsts nevienmēr var atrisināt vardarbības problēmu. Mana pieredze rāda, ka valstī faktiski nav tiesības apkarot vardarbību, jeb tas vismaz bieži tiek apgalvots. Kāda tad ir baisā patiesība. Protams, ka vardarbība notiek visās 27 dalību valstīs, un jautājums ir sekojošs. Vai mums ir pieejama ekspertu palīdzība, kuri var noteikt dažādu vardarbības klašu un uh, spektru momentus? Nē. Vai mums ir pieejama statistika par upuru spektru? Arī nē. Uh, Daudzas institūcijas apgalvo, ka tam nepietiek finanšu resursu. Un tomēr tie, kur ir iesaistīti vardarbības aktā, tie, kur izvērš vardarbības aktu, vai viņus vienmēr aiztur tiesību sargājošās iestādes? Nē. To mēs dzirdējām arī bulgāru kolēģi gadījumā. Bieži vien policija apgalvo, ka tas ir um, ģimenes strīds, un tas arī ģimenē ir jāatrisina. Manā valstī ir tiek runāts par mājas vardarbības likumu, bet šāds likums netika pieņemts, jo bija politiķi, kur vienkārši nesaprata, kas tad ir vardarbība mājās un kur vispār ir problēma. Sabiedrība, diemžēl, joprojām neizprot, es pat gribētu teikt, akceptē vardarbību pret sievieti. Bet sieviete, kura cieši no vardarbības, ja viņa dodās pie plašsaziņas līdzekļiem un apgalvo, es vairs to nevaru izturēt, viņš mani terorizē, ko man darīt? Un viņai tiek atbildēts, par ko tad viņa sūdzās? Viņas vīrs pelna lielisku naudu, eh, viņš viņai visu apgādā un viņa par kaut ko sūdzās. Tas man atgādina to, ka sabiedrība akceptē 21. gadsimtā vardarbību Lietuvā. Man ir jāpiekrīt Bulgārijas žurnālistam, ka ir gadījumi, kad valsts ir bezspēcīgi vardarbības priekšā, tāpēc mums Eiropas līmenī ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai to apkarotu. Nepietiek tikai ar vārdiem. To savā ievadrunā pieminēja jau Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Es vēlētos lūgt Eiropas parlamenta deputātu atbalstu manis teiktajam, ka mums ir jāsāk izvērtēt direktīvas nepieciešamība, direktīva pret vardarbību pret sievietēm šogad, tūlīt. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja nāk no Horvātijas parlamenta, un tā ir Jakoviča kundze, lūdzu. Madam Chair. Priekšādētājs kundze. Horvātijas delegācijas vārdā vēlos pateikties jums par iespēju atbraukt šeit un piedalīties diskusijā. Mēs visi zinām, ka ir nepieciešams apkarot vardarbību pret sievietēm, un šeit ir nepieciešama politiskā griba. Manuprāt, viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ļauj konstatēt, vai ir politiskā griba, ir saistīts ar vajadzību noteikt labu normatīvo bāzi. Un šeit Horvātijai jau daudz kas ir paveikts. Pēdējos piecos gados ir pieņemti vairāk normatīvie akti un stratēģijas, piemēram, aizsardzība pret vardarbību ģimenē, ir tāda nacionāla stratēģija, ir arī stratēģija dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī nacionāla uh, stratēģija, lai risinātu uh, ģimenes uh, vardarbības situācijas un aizsargāt upurus. Mēs arī ieviešam startautiskos nolīgumus, kas pēc ratifikācijas kļūst par mūsu tiesiskās bāzes sastāvdaļu, un, protams, nepietiek tikai ar labiem likumiem, kur būtu teikts, ka nepieciešams cīnīties pret vārdarbību. Īstenībā vārdarbības apkarošana prasa uh, vairāku institūciju un iesaistīto personu līdzdalību dažādos līmeņos un dažādos sektoros. Tas attiecās gan uz tiesību aizsardzības iestāžu reformu, aizsardzību uh, cilvēktiesībām, kā arī sabiedrības veselības aspektus. Šobrīd tiek panākts nopietns progress visā šajā sektoros, te pašā laikā teikšu godīgi, ka joprojām ir tāls ceļš ejams. Nestoties uz to, ka ir panāks diezgan labs progress likumdošanas līmenī, ir nepieciešams turpināt arī darbu, lai sabiedrība izprastu, un tā, protams, ir laba profilaks, ja sabiedrība saprot, kas ir vardarbība. Horvātija ir piedalījusies Eiropas padomas kampaņā par to, ka ir ne, jāizbeidz vardarbība pret sievietēm. Horvātijas uh, dzimuma līdztiesības komiteja ir risinājusi diskusijas par vardarbības upuru likteni pēc tam, ka viņi pa pamet drošo patvērumu. Un es varu teikt, ka mūsu secinājumi bija šādi, ka ir nepieciešams pievērst daudz lielāku uzmanību tam, lai uh, personas, kas vairs nedzīvo drošajā patvērsmē, lai šis personas saņemtu palīdzību, nu, piemēram, nodrošināt viņus ar māju vietu, palīdzēt bērniem, iet skolā bez bailēm, palīdzēt ar darba vietas atrašanu. Un tāpēc mēs iekļāvām arī Nacionālajā nodarbinātības plānā aspektus, kas ir saistīti ar uh, vārdarbības upuru nodarbinātību, bet tā kā ir dažādi stereotipi, un tā kā Horvātijā arī nav daudz naudas, lai varētu īpaši stimulēt šos pasākumus, tikai daži vardarbības upuri varēja iegūt jaunu darbu. Mums ir likums, uh, kas ir vērsts lai, uz to, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Mums ir arī tāds vardarbības veids, kā ekonomiskā vardarbība, ir tīpaši ģimenēs ar zemiem ienākumiem. Ir panākts arī progress attiecībā uz noziedznieku saukšanu pie atbildības. Jaunajā likumā ir teikts, ka noziedzniekiem ir obligāti jāizai uh, sociāla ekonomiskā sociālā rehabilitācija. Mēs saprotam, ka cīņa pret vardarbību ir garš process, bet Horvātija noteikti darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai apkarotu vardarbību pret sievieti. Paldies! Tak, misis. Paldies Jakovičs kundzei! Nākamā runātāja ir Eiropas parlamenta deputāte Šemeles Beserel kundze, lūdzu. Muchas gracias, señora <clears throat> presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos teikt, ka es absolūti solidarizējos ar Vāņu, kas ir sieviete no Bulgārijas. Uh, viņa nav viena, un es gribu, lai viņa to zina. Vēlos pateikties arī pasākuma organizatoriem. Manuprāt, šīs pasākums ir ārkārtīgi svarīgs, ja mēs tagad runājam par upuriem. Upuri mums kļūs par svarīgākām personām. Ir ļoti svarīgi, lai sievietes iesaistās likumdošanas un tiesība aizsardzības procesā. Mums ir jāsaprot, kā, kā upuri tiek galā ar šo situāciju, ir jāsniedz palīdzība, ir jāliek tieši upura vajadzības pašā centrā. Sievietes bieži vien tiek pazemotas, pret viņām tiek vērsta vardarbība un uh, ir nepieciešams sniegt uh, palīdzību. Es pat neesmu cietusi no vardarbības ģimenē vai arī vardarbības, kas būtu vērsta pret sievietēm, bet esmu cietusi no vardarbības un es zinu, kā tas ir, un es zinu, ka ir nepieciešams tieši upuri likt politikas centrā. Mēs varētu izveidot labu instrumentu tā, lai 27 dalību valsts varētu šo instrumentu izmantot, lai aizsargātu sievieti. Ne jau tikai tās sievietes, kuras prasa uh, īpašu uzmanību un īpašu aizsardzību. Mums jābūt reāliem savos darbos un jāizstrāda saistošas normas. Gan sieviešu tiesību komitejā, gan arī pilsonisko brīvību komitejā. Deputātiem ir iespēja darīt visu lietas labā, tā lai topošie instrumenti kļūst par adekvātiem, atbilstošiem instrumentiem, kas ir vajadzīgi sievietēm. Jautājums nav tikai par to, lai avīzēs būtu rakstīts, cik ļoti labi mēs runājam par vardarbības apkarošanu. Ir vajadzīgi ļoti konkrēti instrumenti. Un tāpēc es personiski atbalstu upurus. Es zinu, ka ir daudz upuri, kas nevar paust savu viedokli, kas nevar pastāstīt, kas ar viņiem notika. Uh, un mums ir jārunā šo cilvēku vārdā. Visi, kas šeit ir sabrauk, atbraukuši, mums visiem ir jārunā upur vārdā. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu no Portugāles parlamenta mums ir pārstāvis Kanero Konze. Lūdzu! Obrigada, senhora Presidente. Uh... Paldies! Man nav nekādu šaubu, ka tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir ļoti nopietna situācija. Mēs runājam par vardarbību pret sievieti, un tā skaidri parāda to, ka mūsu sabiedrība nav līdztiesīga. Mēs runājam par ļoti nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un nepietiek ar to, ka mēs atkal un atkal izrunājam šos vārdus. Ja mēs runāsim par to, ka ir jācīnās pret vardarbību pret sievieti, tad īstenībā ar to nekas nebūs paveikts, ir jārīkojas. Pastāstīšu par to, kā Portugāla risina vārdarbības jautājumus. Portugāle ir iekļāvusies Eiropas konvencijā pret vardarbību ģimenē, tieši tāpat kā pārējās 26 valstis, un šajā kontekstā ir izstrādāti vairāki konkrēti pasākumi. Pirmais no šiem pasākumiem ir saistīts ar kriminālu normu grozīšanu. Ir iekļautas vairākas atsevišķas kategorijas, un ir teikt, ka sieviete kā kategorija, ka pret sievietēm tiek vērsta īpaša vārdarbība. Un šis darbs tika uzsākts Eiropas parlamentā. Un jāsaprot, ka tad mēs runājam, kad mēs runājam par vārdarbību, mēs pirmām kārtām runājam par upuru vajadzībām. Un jāatcerās arī, ka definīcijām bieži vien ir liels spēks. Portugālē ir izstrādāts arī nacionāls plāns cīņai pret vārdarbību. Mēs saprotam, ka vārdarbība kļūst par sabiedrības realitāti un arvien vairāk cilvēku cieši no vardarbības. Tāpēc esam izveidojuši drošu patversmi tīklu un šis tīkls saviem paplašinās. Šajās patversmēs sievietes var palikt un uh, vajadzības gadījumā palikt arī ilgāku laiku. Esam izstrādājuši arī policijas tīklu, kas uh, ļauj palīdzēt sievietēm uh, Uh, kā profilaks pasākumu izmantojam seminārus skolās, tā lai jaunieši zinātu, kas ir vardarbība un kā var no tās izvairīties. Es gribu pastāstīt arī par upura aizsardzību, kas šobrīd ir paplašināta. Pirmkārt, pastāv likums, kas tapa pirms gada, un šis likums tā arī saucās - likums pret vardarbību pret sievietēm un pa šo gadu jau ir panākti rezultāti. Es dzirdēju diezgan daudzus komentārus par to, ka ir nepieciešami konkrēti pasākumi un aizsardzība upuriem, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs pasākums. Ir nepieciešams visaptvēroša, ir nepieciešama visaptvēroša pieeja uh, sievietēm, kas tieši no vārdarbības. Viens komentārs no manas puses, tāds vispārīgs komentārs, ko es vēlos tagad paust, ir tas, ka mūsu valstīs mēs bieži redzam to, kā sabiedrībā pieaug labklājība, bet te pašā laikā veidojas ļoti nopietna asimetrija. Un tādēļ rodas ļoti laba augsne dzimumu nevienlīdzībai. esmu mazliet izbrīnīta, kad redzu, ka cilvēki Eiropā iegūst ar vien labāku izglītību, bet tie paši cilvēki, kuri ir izskoloti, viņi joprojām uzskata, ka vārdarbība ir pilnīgi normāla parādība. Sanāk tā, ka pat tie, kuri iegūst augstāko izglītību, joprojām uzskata, ka vārdarbība ir pilnīgi normāla. Nākamais solis ir, lai sievietes būtu ekonomiski neatkarīgas, lai viņas varētu pelnīt uh, savu naudu, strādāt maizes darbu. Un tā pašā laikā, ja par vārdarbības jautājumiem bieži vien vispār netiek runāts. Pieeja ir ļoti visaptvēroša, jo vispirms ir jādefinē noziegums, jāaizsargā upuris, un pēc tam ir jānodrošina vajāšana noziedzniekam. Un kā daudzi ir teikuši, bieži vien upuri nesaņem atbilstošu atbalstu. Sanāk tā, ka cilvēks ir ciets no vārdarbības, un tad vēl paralēli cieši no tā, ka tiesība aizsardzības iestādes neprot atbilstoši rīkoties. Tad vēl ir arī citi faktori un citas perspektīvas, sociāla, ekonomiskā perspektīva, piemēram. Un tāpēc vēlos pieslieties tiem, kas ir teikuši, ka arī tiesība aizsardzības speciālisti ir jāapmācā, lai viņi labāk saprastu, kāda ir problēma un kā šī problēma ir izcināma. Ir jāskaidro arī sabiedrībai, kādas ir iespējas aizsargāt upuri. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Vētmai kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti gandarīta par to, ka mēs beidzot runājam par vardarbību pret sievietēm, vīriešiem, pret bērniem un īpaši meitenēm. Manā valstī pirms 15 gadiem vispār nedrīkstēja par to runāt. Ja sieviete teica, ka mani sita mans vīrs, tad parasti teica, nu tas taču nevar būt. Šodien vardarbība ir ļoti daudzas formas, un es varu teikt, ka lielākoties jāsaprot, ka vardarbība notiek visur, gan ģimenē, gan uh, skolā, gan arī citur. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs Eiropas parlaments, kā arī Eiropas Savienības pamatīsība un cilvēktiesība aģentūra, lai mēs prasītu no nacionāliem parlamentiem, lai šie parlamenti ievērotu pamatiesības un cilvēktiesībām. Manā valstī tā ir viena no būtiskākajām vajadzībām. Manā valstī ir gan patversmes sievietēm, gan arī bērniem, un tā ir ļoti laba ideja un ļoti labi rezultāti. Es domāju, ka arī Eiropas Savienības līmenī varētu attīstīt šo aizsardzības centru ideju, lai tur varētu doties bērni un sievietes tādos gadījumos, kad cieši no vardarbības un vēlas saņemt patvērumu. Paldies! Tak, Mrs. Vetman. Paldies Vetmanas kundzei! Un Tagad es dodu vārdu figūrai Eido kundzei, lūdzu. Obrigada, senjora prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nav šaubu par to, ka šīs debatas ir ļoti svarīgas. Ne tikai tādēļ, ka mēs dzirdējam dažādu valstu pārstāvju teikto, bet arī tādēļ, ka šis temats ir ļoti svarīgs. Mēs zinām, ka vārdarbība ir ļoti nopietna problēma. Šeit ir uh, iekļaujama cilvēku tirdzniecība, un par spīti tam, ka mēs dzīvojam vienā no bagātākajiem pasaules reģioniem, mēs zinām, ka Eiropas Savienībā katru gadu 500 tūkstoši sieviešu ir cilvēku tirzniecības upuri un viņas tiek pārdotas prostitūcijai vai piespiedu darbam. Daudzas šīs sievietes ir mūsu valstīs, viņas cieš no nabadzības, nedrošības. Šīs sievietes nonāk mafijas nagos, un šī mafija darbojas visā Eiropā šie mafiozie tīkli ieved sievietes no austrumu valstīm to pašu nolūku dēļ, lai viņas varētu eksploatēt, izmantot kā vergus, Bet, protams, problēmas saknes, lai kur ar to mēs sastaptos, ir vienas un tās pašas. Tās ir nabadzība, izstumtība, nevienlīdzība. Un tādēļ mums ir jāstrādā, jārīkojas vairākos līmeņos. Nepietiek izveidot tikai observatoriju, tā, protams, ir svarīga. Tāpat ir svarīgs arī šis karstais palīdzības telefons, bet ar to vien nepietiek. Uh, ir jāpieņem likumi, kas vēršas pret šādu veidu cilvēku tirzniecību. Ir nepieciešami pasākumi, kas efektīvi palīdz apkarot mafiozās struktūras. Tāpat ir jāsniedz atbalsts arī šādu noziegumu upuriem. Mums ir arī jādarbojas noziegumu profilakses jomā. Vissvarīgākais uh, šajā sakarā ir noskaidrot uh, problēmu cēloņus ir uh, sievietēm nepieciešama ekonomiskā neatkarība. Tas palīdz visefektīvāk apkarot šādu vardarbību. Mēs zinām, ka katrā no mūsu dalību valstīm pastāv vardarbība ģimenē. Bet uh, uh, nepietiek tikai ar to, ka mēs nosodām vardarbību un vēršamies pret noziedzības autoriem. Mums ir, ir jānodrošina aizsardzība vardarbības upuriem un jāaizsargā to tiesības, arī tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi. Uh, ir jānodrošina iespēja šīm sievietēm izkļūt no vardarbības. Izglītība vienlīdzības panākšanai ir ļoti svarīga veiktajiem pasākumiem ir jāiekļauj plašsaziņas līdzekļus, ir jāiesaist arī valsts institūcijas, bet ir arī daudz nevalstisku organizāciju, kas var sniegt atbalstu sievietēm. Pēc manām domām mums ir jārīkojas vairākos līmeņos vienlaicīgi, un politiķiem ir jāuzņemas vadošā loma šai jomā. Šodien šeit Mēs dodam savu ieguldījumu problēmas izgaismošanā un arī meklējam reālus risinājumus. Paldies! Nākamai dod vārdu Eiropas sieviešu lobētājai Koletē Hojai lūdzu. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, un vispirms es sieviešu, Eiropas sieviešu lobiju vārdā gribētu teikt, uh, ka mēs esam ļoti gandarītas, ka par uh, šo problēmu mēs runājam šodien, jo šī problēma skar gan visu Eiropu, gan visu pasauli arī nevalstiskās organizācijas, jo mūsu lobbyis pārstāv sieviešu organizācijas visās Eiropas valstīs un arī Eiropas Savienības kandidātu valstīs. Mēs jau gadiem uh, ne tikai esam norādījušas un centušās norādīt uz šīs problēmas nopietnību, uz to, ka vardarbība, vīriešu vardarbība pret sievietēm ir ļoti izplatīta, bet arī mēs cent, esam centušās norādīt, ka šīs vardarbības formas ir ļoti atšķirīgas, lai gan to sakne ir viena un tā pati, proti nevienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm mēs arī eh, šo tik ļoti plaši izplatīto parādību esam cenšās pacelt citā jaunā līmenī. Un mēs to darām divējādi. Pirmkārt, par šo problēmu tagad runā visā Eiropas līmenī. Ir nepieciešama direktīva un politika šai uh, jomā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu sievietēm tādu pašu aizsardzību un profilaksi. Un ir arī jānodrošina, lai vīrieši saprot, ka šāda parādība ir nepieņemama. Bet es gribētu norādīt uz otru aspektu. Šobrīd mēs redzam, ka vīriešu vardarbība pret sievietēm uh, tiek uh, šodien uzskatīta par diskrimināciju un cilvēku tiesību pārkāpumu. Pat ja mēs to sakam, un tas ir ierakstīts starptautiskos uh, dokumentos jau kopš Pekīnas platformas pieņemšanas laikiem. Uh, arī ANO konvencijā pret visa veida diskrimināciju tas ir ierakstīts. Tagad mūsu rīcībā ir pamatiesību hārta, kurā ir ļoti skaidri noteikts, ka ir uh, nepieņemama šāda vārdarbība pret sievietēm, kas ir tik ļoti plaši izplatīta, un, uh, diemžēl, dalība valstis vēl nepietiekam ņem to vērā. Protams, es uh, Eh, gribu teikt, ka ir eksperti, kas runā par šiem jautājumiem un arī kolēģi varētu runāt par šiem jautājumiem, un sieviešu tiesību organizācijas jau gadiem strādā uz vietām, un bieži vien mūsu rīcībā ir ļoti maz līdzekļu, mums nav, ies, mums ir eh, vienīgā iespēja uzņemt šīs vardarbības upurs mūsu pašu mājās, bet šī pieredze pamazām ir uzkrājusies un mūsu lobijs jau desmit gadus ir izveidojis tādu Eiropas observatoriju, kura balstās uz nevalstisku organizāciju darba pieredzi. Viss tas, kas šodien izskanēja, šeit ir atkal tā problēma par to, kas bija vispirms - vista vai ola. Tātad vai vispirms ir jāaizsargā upuri un jāļauj viņām iespēja runāt, pastāstīt, vai arī ir vajadzīga statistika pa priekšu, lai rad, apzinātos problēmas nopietnību. Jūs uh, kā politiķi šeit varat iestāties par labāku normatīvu aktu pieņemšanu šai jomā. Es domāju, ka šiem abiem procesiem ir jānotiek vienlaicīgi. Un es vēlētos arī pateikties par uh, jūsu iniciatīvu un par to, ko mm, mūsu kolēģi šeit pauda gan politiskā jomā, gan arī no cilvēktiesību organizāciju viedokļa. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Angela Boso, kas nāk no Zviedrijas. Angela ir Zviedrijas sieviešu apvienības eh, priekšsēdētāju un apvienības jaunas sievietes Zviedrijā priekšsēdētāju lūdzu. Paldies! Es jūtos ļoti godināta runāt tik augsta līmeņa kon eh, konferencē, un es vēlējos pateikt, ka es šeit ierados, lai sveiktu Evu Britu no visām eh, karstiem telefoniem Zviedrijā. 2009. gadā Ēva Brita iestājās par sieviešu tiesībām, kuras ir cietušas no vīriešu vardarbības, un viņa ir saņēmusi šo balvu. Es tātad pārstāvu visas eh, sieviešu karstos telefonus Zviedrijā jau 30 gadus. Es esmu viena no tām, kas eh, izveidoja šo karsto telefonu tīklu Zviedrijā, un es zinu, cik grūti bija toreiz dabūt likumdevējs pie likuma pieņemšanas. Ja mums nebūtu bijis tik liels atbalsts pilsoniskajā sabiedrībā, mēs neko nebūtu paņēm, sana, panākuši. Tāpēc es esmu tik ļoti priecīga par to, ka Eiropas Savienībā jums ir politisks atbalsts. Jāsaka, ka parlamentārieši Zviedrijā ieklausās nevalstisko organizāciju teiktajā, un kopīgi mēs esam panākuši to, ka Zviedrijā mēs esam lepni par mūsu pretvardarbības likumdošanu. Varbūt neliels komentārs par šiem stiprinātajiem sodiem. Problēma Zviedrijā nav sodi. Problēma Zviedrijā ir tā, ka šie sodi netiek piemēroti. Mums nevajag tos lielākus, mums tos vajag īstenot reālajā dzīvē. Ja likums netiek īstenos, tad likums var būt labākais universumā, tas neko nedos. Vēl vēlētos piebilst, ka mēs eh, esam intensīvi sākuši strādāt ar sievietēm, kuras ir vecāka gada gājuma, kuras ir tikušas pakļautas vardarbībai ne tikai mājā, ģimenē, bet arī Eh, veco ļaužu pansionātā. Mēs strādājam ar sievietēm, kurām ir kustība traucējumi, kuras ir bijušas, teiksim, rehabilitācijas centrā un pakļautas vardarbībai tur. Tā ir liela problēma Zviedrijā. Es tiešām ceru, ka Eiropas dalību valstis izveidos tādu pašu likumdošanu, kāda ir Zviedrijai. Tieši tādu pašu likumu, kā Zviedrijā ir aizliegts pirkt prostitūtu pakalpojumus, bet nav aizliegts pārdot sevi. Visiem novēl to labāko. Tak. Paldies! Paldies Ingalai Boso! Tas arī bija pēdējais runātājs mūsu sarakstā. Un tagad es vēlētos dot vārdu mūsu trīs uzaicinātajiem viesiem, vai viņiem būtu kas piebilstams noslēguma komentāru eh, virsrakstā. Iespējams, ka Alberdī kundze vēlētos eh, teikt galavārdus Vispirms vārds jums lūdzu. Hemos podido ver en esta mañana que hay. Šorīt mēs redzējām, ka mēs visi vēlamies apkarot vardarbību pret sievietēm. No visiem komentāriem, kas šodien izskanēja, mēs varējām konstatēt, ka ir ļoti konkrēti pasākumi, kas ir vajadzīgi. Ir jāaizsargā upuri, ir jāpalīdz upuriem, un tad jāizskauž vardarbība un jāsoda noziedznieki. Šis darbs notiek dažādos līmeņos, dažādās dalību valstīs, bet visur ir vajadzīga koordinācija tā, lai varētu apmainīties ar paraugu praksi un koordinēt kopīgu rīcību. Nobeigumā vēlos jums atgādināt, ka apvienoto nāciju organizācijā mēs strādājam pie dzimumu līdztiesības nodrošināšanas un cīnamies pret vārdarbību pret sievietēm, un mums ir vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts. Šobrīd ANO tiek izstrādāti konkrēti pasākumi un instrumenti. Piemēram, kampaņa pasaki nē, nākamā kampaņa uh, darbojies līdzi, un šeit UNIFEM ir darbojies ļoti plaši ar mērķi, lai kampaņas notiktu visur, visā pasaulē. Eiropas parlamentā ir ļoti laba iniciatīva, ko mēs arī atbalstījām. Un lūdzu, izmantojot šo iniciatīvu. Šeit es runāju par kampaņu kas uzsver to, ka nevalstiskās organizācijas, skolas, valdības var panākt daudz lielāku progresu strādājot kopā. Šādā veidā varēsim mainīt cilvēku domāšanu un izskaust vardarbību. Un šeit vēlos runāt par ANO fondu kas piedāvā līdzekļus konkrētām programmām cīņai pret vardarbību. Fondā ir nepieciešama nauda. Eiropā ir vairākas valstis, kas ļoti dāsni iegulda savus līdzekļus fondā. Tāpēc arī lūdzu ietekmēt Eiropas Savienības struktūras tā, lai mūsu atbalsta fondā būtu pietiekam daudz līdzekļu cīņā pret vārdarbību. Paldies! Paldies, Alberdi kundzei! Varbūt eh, es varētu dzirdēt kādu noslēgumu komentāru. Uh, No pārējiem daudz laika mums vēl nav par, palicis, un tomēr Karbovska kungs pāris vārdu lūdzu. Преди малко някой зададе тук въпроса за. Man uzdeva jautājumu par to, kāpēc vispār pastāv vardarbība pret sievietēm un kāpēc vispār pastāv vardarbība. Atbilde ir ļoti vienkārša. Cilvēki, kas pastrādā, vardarbības noziegumu, to dara tādēļ, ka tas tiek pieļauts. Tādēļ, ka oficiālās iestādes valsts neiejaucās, ja kāds rīkojas vardarbīgi. Eiropa nerunā pietiekami skaļi un izšķiroši, tad, kad notiek vārdarbība tādā tradicionālā veidā, un vajadzības gadījumā ir jāmaina tieši tradīcijas. Eiropā ir jābūt drosmīgai. Mēlos nobeigumā teikt, ka es ļoti negribētu, lai sievietes no manas valsts pārvāktos uz citām valstīm labākas dzīves meklējumos. lai tur varētu dzīvot bez vardarbības. Paldies! Paldies, un tagad vārds noslēguma komentāram Mortenam Kjērumam, lūdzu. Thank you very much. Um... Paldies. Man ir trīs īsi komentāri. Pirmais par to, ko uh, teica Kačī kundze par datiem un par to, kas slēpjas aiz šiem statistikas datiem. Un uh, mēs uh, Eiropas Savienībā veicām unikālu pētījumu. Mēs aptaujājām katru no 25 tūkstošiem etniskajām minoritātēm, un mēs ieguvām ļoti daudz informācijas. Un mēs Uh, aptaujājām 27 tūkstoši sieviešu Eiropā par vardarbību, vai to uh, jautājām, vai šīs sievietes bija ziņojušas par vārdarbību, un ja nē, tad kādēļ. Mēs aplūkojām uh, kriminālos aspektus, nodarbinātību, etniskos aspektus un tā tālāk. Un, ja nebūtu veikt šāds pētījums, tad mums nebūtu šāda informācija mūsu rīcībā. Tas bija maitas programmas ietvaros. Tāpat ir uh, Viļņā šomēnes tiek dibināts uh, vienlīdzības institūts. Tāpat uh, Jerokas kundze runāja par daudzkārtējo diskrimināciju, un tas arī ļoti svarīgi. Šeit ir runa ne tikai par etnisko izcelsmi, vecumu, arī par sociā, uh, so, uh, etnisko orientāciju, par invaliditāti un tā tālāk. Šeit ir iesaistīti daudzi parametri vienlaikus. Mm, mēs arī publicēsim mēs uh, izvērtējām šajā mītas ietvaros uh, saistības starp etnisko izcelsmi un vardarbību, bet vēl ir arī citi aspekti, kas būtu izvērtējami. Uh, tālāk par Stokholmas programmu. Šeit ir ieviesta jauna pieeja upuriem. Uh, agrāk šī attieksme bija tāda, ka mums uh, bija nepieciešams upurs, lai sasniegtu šo uh, noziedznieku, bet mums tagad ir jāpievēršas upurim kā personai par sevi, kam ir tiesības, kuras ir pārkāptas un mums ir jāmaina attieksme, mums ir lielāks uzsvars un lielāks atbalsts jāsniedz upuriem. Un uh, pamat tiesību aģentūra pie šī jautājuma strādās arī turpmāko gadu laikā. Es vēlos vēlreiz pateikties par šo iniciatīvu. Ļoti uh, iedvesmojošas bija diskusijas un komentāri, ko uh, pauda gan Eiropas parlamenta, gan dalību valstu parlamentu deputāti. Šeit izskanēja ļoti svarīgas lietas, un arī mūsu pilnvarās ir apkopot pamatpraksi, lai mums ir ne tikai jāiestīkst šajā drūmajā situācijā, bet jāmeklē risinājumi, jāmeklē izeja, un varbūt mēs varam no Zviedriem arī daudz ko mācīties šeit. Paldies! Paldies! Paldies visiem prezidijā sēdošajiem un paldies visiem, kur piedalījās debatēs. Paldies visiem dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Vēlētos noslēgt šo konferenci ar sekojošiem vārdiem. Pēc tam, kad esam uzklausījuši visus komentārus, pārdomas un emocionālos stāstus, Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz sieviešu tiesību cīnītāju organizāciju, kuras daļai strādā ar sieviešu dzīvību glābšanu, proti to dzīvību glābšanu, kuras ir apdraudētas, uh, kā arī viņas dalās ar savu pieredzi un parauga praksi un mēģina ietekmēt dalību valstu valdības un politiķus, lai sieviešu vardarbības jautājums kļūtu par politiskās ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Es vēlētos sirsnīgi pateikties pilnīgi visiem, kuri dažādos veidos no dažādām pusēm ir veicinājuši šās dienas konferences organizāciju. Es jums varu tikai apgalvot, ka mēs turpināsim strādāt tādā pašā garā. Mēs varam to apturēt. Paldies visiem, kas piedalījās šajā konferencē. Vēlētos vēlreiz atgādināt visiem, ka mums ir paredzēta pieņemšana ar kokteiļiem dalību valstu parlamentu un Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Šī kokteļa pieņemšana ir vienu stāvu zemāk. Lūdzu, dodieties pa lielajām trepēm vienu stāvu zemāk. Visi laipni aicināti uz kokteļiem un nelielo pieņemšanu. Paldies par šo dienu! Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kur piedalījās! Paldies, ka jūs palīdzējāt mums organizēt šo konferenci. Paldies visiem tulkiem, kuri atkal ir strādājuši vienkārši lieliski. Sirsnīgs paldies!